Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Kolēģi, sāksim darbu. Ieņemiet vietas. Alors, nous commençons l'ouverture de notre session. Ah, sāksim darbu ar pēcpusdienas sesiju un paredzēta ir uzklausīšana par tēmu Eiropas stratēģija mobilitātei ar zemu emisiju līmeni. Transporta komiteja, kuru es vādu šodien, rīko šo publisko uzklausīšanu par šo tēmu, un tās mērķis ir, protams, sagatavot dokumentāciju pašiniciatīvas e, ziņojumam, kas tiks e, izstrādāts balstoties uz komisijas paziņojumu par šo tēmu. Un pirms ķeramies klāt darbam pie ziņojuma, e, ziņotājs un transporta komiteja uzskatīja, ka būtu nepieciešams noturēt viedokļu apmaiņu ar ekspertiem. Sveic ekspertus! Nu, un tā kā paziņojuma aptvērums, mērogs un horizontālās saites ir ar vidi saistītas, tad, nu, esam sagatavojuši šo uzklausīšanu kopā ar NV komiteju un, protams, šīs komitejas locekļi tika uzaicināti uz šo uzklausīšanu un Mm, tāpat ir eh, dalībnieki, kas ir strādājuši emisa komitejā, kas ir atbildīga par emisijām, un uzklausīšana notritēs divās daļās. Pirmajā mēs uzklausīsim Eiropas eh, vīdes aģentūras pārstāvi, kurš izteiksies par lietu pašreizējo situāciju, un tas ļaus mums paraudzīties uz nākotnes perspektīvām attiecībā uz šo zemu emisiju līmeņu ekonomiku. Tad uh, uzstāsies pētnieks, kas iepazīstinās ar eh, transporta ārējo izmaksu mm, jautājumu, tāpat ar eh, izmaksām, nodavām, nodokļiem. Uh, un otrā daļa būs veltīta diskusijām starp industrijas pārstāvjiem, un Bas Ekuts no manis pa kreisi viņš ir, viņš ir arī mūsu komitejas ziņotājs, būs moderators šai diskusijai, lai uh, ievērotu laika ierobežojumus. Um, uh, jautājumu e, daļa būs pēc uh, otrā apaļā galda diskusijas noslēguma. Tātad sveicu jūs visus komitejas sēdē vēlreiz un atgādināšu, ka un kur lūdzu ir uh, uzstāšanās dalībnieki, viņi ir tur. Tātad uh, jūsu rīcībā ir septiņas minūtes prezentācijai. Otro daļu vadīs Bās Ekuts un Šī daļa būs nedaudz garāka, jo viņš vadīs 45 minūšu garu apaļo galdu, kas būs paredzētas dialogam ar nozares pārstāvjiem. Un tagad aicināšu Alfredu kungu, bet vēl pirms tam došu vārdu mūsu uh, ziņotājam no transporta komitejas. Uh, Nu, vārds ir jums. Merci. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, savos ievadvārdos izteikšos īsi, jo šodien galvenais ir uzklausīt ekspertus, tamdēļ arī rīkojam šo uzklausīšanu. Un es uh, strādāju pie, ša, pie sava ziņojuma un uh, nevaru vien beigt uzstāt to, cik svarīga ir šī tēma a, transporta sektorā, šīs zemās emisijas. Un, ja paraudzīsieties uz komisijas m, paziņojumu pagājušo gada jūlijā, ļoti labi e, saskatīsit, ka a, e, transporta sektora dekarbonizācija ir viens no lielajiem izaicinājumiem, kas rodas pēc Parīzes e, nolīguma, kurā, kā zināsit, uh, Eh, bija vienošanās eh, apturēt, eh, ierobežot globālo mm, sasilšanu zem divu grādu mm, šīs nobīdes un ir bijis daudz spriedzes enerģētikas sektorā šajā sektorā un visai nepamatoti transporta sektors tik daudz uzmanības neseņem, kaut tur arī ir daudz lietu. Un komisija savā paziņojumā galveno akcentu jūlijā lika uz eh, šo, mm, eh, uz citām jomām. Mēs savukārt eh, pozicionēsim sevi šajā jomā, un mēs šeit piedāvājam beigu beigās to, kas kalpos kā vadlīnijas arī Eiropas komisijai, kas nāks klajā ar savām vadlīnijām, kā solīts. Un šajā uzklausīšanā tad, nu, mm, es gandrīz teicu, uh, nosaucu jūs eh, vārdā, bet, eh, nu, jā, jāuzvadās pieklājīgi, tā tad eh, Delī kundze būs divi runātāji, kas runās par horizontāliem jautājumiem, Eiropas vides aģentūras pārstāvis, kas stāstīs par transporta sektora attīstību un parādīs, ka tas ir viens no sektoriem, kur dekarbonizācija tā īsti nav sākusies. Tāpat daudz kas notiek arī praksē. Uh, būs tāds ieskats transporta sektorā, kur būs arī runa par oglekļa jautājumu salīdzinām ar citiem sektoriem. Tad vēl viena prezentācija arī par svarīgu aspektu komisijas ziņojumā par cēnu noteikšanu. Un tas, protams, arī vienmēr ir svarīgs temats, un es domāju, ka Eh, par to arī būs diskusija, kā tas izvērtīsies, to vēl redzēsim, bet būs noteikti diskusija par dažādiem transporta līdzekļiem. Un varēsim redzēt situāciju. Tad atvērsim paneļa diskusiju, kur būs runa par dažādiem transporta līdzekļiem. Protams, uh, nevar eh, vienmēr iesaistīt visus transporta līdzekļu pārstāvjus, bet centāmies apzināt galvenos pārstāvjus eh, autotransportā, aviācijā, jūras transportā un, protams, arī dzelzceļā transportā. Un galvenās tēmas būs noskaidrot, kas notiek jūsu sektorā, ko līdz šim esat darījuši, uh, kādas izmaiņ, kāds izmaiņu līmenis varētu būt un ko jūs sagaidāt no eh, politiķiem. Un mm, tas būs tāds eh, jautājumu atbilžu formāts, tā lai saglabātu diskusiju dzīvelīgumu, jo pretējā gadījumā izvēršas pārāk gari monologi. Un, sakot šos vārdus, es pats arī likšu savai uzstāšanai punktu, jo galvenais ir, ko teiks eksperti. Eh, un eksperti būs tie, kuru dēļ esam arī sarīkojuši šo uzklausīšanu. Lielas paldies! Es arī eh, nesaukšu jūs par basu. Mm, eh, tātad vārdā, bet nu katrā ziņā tā mm, pirmais apaļais galds Alfredo Sančes Vicente. Uh, Jūs esat Eiropas eh, vīdes aģentūras pārstāvis un jūsu rīcībā septiņas minūtes. Thank you. Well, first of all, thank you very much to the committee for inviting. Lielas paldies, vispirms liels paldies, ka komiteja organizē šo publisko uzklausīšanu un aicināja Eiropas vides aģentūru arī sniegt savu ieskaitu par emisiju samazināšanu un saistīto ietekmi Esmu sagatavojusi slaidus, kas papildinās manu prezentāciju. Mans vārds ir Alfredo Sančes Vincente, es strādāju Eiropas vides aģentūrā Kopenhāgenā. So, I would like to start by highlighting how crucial it is Sākumā uzsvēršu galvenos elementus, lai saprastu transporta emisiju nozīmi un ietekmi uz vidi un veselību. Te ir uh, sarežģīta miedarbību ķēde starp emisijām un atmosfēru, uh, un, un tās atstāja ietekmi šīs emisijas uz cilvēku veselību, tāpat uh, tas atsaucas arī uz ekosistēmām un vidi, un cilvēku veselības uh, jautājums viens no svarīgākajiem. Te ir arī ietekme uz ekosistēmām, rodas eirotrofikācija e izraisošs efekts un arī liela vielu koncentrācija rodas un arī plūdi, sausums, biežākas lietus gāzes Tad klimatā tas izpaužās, un tā tad ir ietekme uz ekosistēmu darbību, mm, kas eh, atsaucās uz eh, cilvēka veselību. Un eh, seg emisijas te piedalās gan arī piesārņojumu radošās emisijas, un neaizmirsīsim arī transporta emisijas, mm, kas rada fermentāciju un arī gai, trokšņu piesārņojumu. Runājot par eh, kvalitāti mm, eh, gaisā, šeit eh, šī politika šajā jomā ir uzlabojuši situāciju. Pilsētās tomēr izaicinājumi saglabājas. Šeit kartē var redzēt, kad runājam par NO2, tas ir ļoti būtisks piesārņojotājs un cieši saistīts ar transportu. Un gada Uh, limits ir uh, krietni vien pārsniegts. Kartē ir saskatāmi sarkanie punkti, kur mm, šie limitu pārsniegšanas gadījumi ir vislielākie. 95% no uh, šiem situācijām rodas no transporta emisijām un 60% nāk no autoceļiem un dažās valstīs, dažās pilsētās turpat tas sastāv 80% un NO2 emisijas bojā gaisa eh, kvalitāti un ar vien lielāka satiksme eh, paskaidro ta, to, kāpēc neizdodas izpildīt ES eh, e prasības un pilsētās uh, Reizēm šī norma pārsniegšana notiek pat katru dienu, un uh, ir pilsētas, kas ir centušās ieviest pasākums, lai samazinātu emisijas, kas nāk no satiksmes. Kad runājam par uh, vīdi un sēga emisijām, mm, tas ir arī īpašs sektors, jo tas ir vienīgais lielais ekonomikas sektors, Eiropas Savienībā, kur sēga emisijas ir lielākas kā 1990. gadā, un tagad mm, šis līmenis ir par 20% lielāks. Un tāpat eh, bija kritums vienā brīdī. Pirmo reizi kopš 2007. gada ir vērojams kritums, un Mm, saskaņā ar datiem transporta seg emisijas atkal tomēr ir pieaugušas un aplēses transporta jomā mm, pēc dalību valstu datiem, ņemot vērā mērījumus, pasākumus, kas šobrīd ir mm, taustāmus ieguvumus, jeb rezultātus sega jomā nevarēs sagaidīt. Un tad, nu, šajā kontekstā es ir ap apņēmusies nonākt pie mm, būtiskas seg emisiju samazināšanas transporta sektorā un ir mm, paredzēts līdz 2050. gadam samazināt šo emisiju līmeni par 60% salīdzinājumu pret 90. gadu. Un te ir redzams, cik liels ir šis mm, izaicinājums, jo šobrīd ir pat jāveic samazinājums par 67%, ja skatāmies no šīs, šī brīža situācijas, lai sasniegtu šo m, mm, rezultātu. Un sagaidāms, ka transporta plūsma pieaugs par 40% un krāvu m, mm, par 58%. Un tāpēc galvenais ir m, mm, samazināt spiedienu, kas, not, kas tiek izdarīts uz vidi, uh, caur transporta sektoru. Tehnoloģijas var palīdzēt, bet m, mm, eh, tomēr arvien lielāks un lielāks ir transporta pieprasījums cilvēku un preču pārvadāšanā un nacionālās eh, mm, šīs enerģijas ieguves ir jāpadara par efektīvākām un mm, eh, Eh, mašīnas ir kļuvušas par efektīvākām, bet uh, distances, uh, kuras veic auto un mašīnu skaits pieauga. pieauga. Tagad, kad pasažieru mašīnas atbrīvosies no fosilā kurinā, fosilās degvielas, tad būs mazāk tehnisko šķēršļu. Tā tas ir mm, lidmašīnu gadījumā, kur mm, tur ir lielāka aktivitāte paredzēta un tā tad arī lielāki izaicinājumi. Un veidā, kā mēs pārvadām cilvēkus un preces, nu, tas tiešām ļoti svarīgi, lai mēs nonāktu pie izvirzītajiem mērķiem. Un tad kādi tad ir galvenie uh, secinājumi? Transports ir atbildīgs par ceturdaļu no ESEG emisijām un uh, Um, kaitē gaisa kvalitātei. Tāpat tas ir būtisks ekonomikas sektors Eiropā, kuras emisiju līmenis ir augstāks kā 1990. gada līmeņos, un joprojām ir cieša sasaistes starp ekonomisko aktivitāti un mm, pārvadājumu pieprasījumu. Efektivitāte data un tehnoloģijas ir svarīgas, lai uzlabotu noteiktus aspektus, bet ir nepieciešamas fundamentāls pārmaiņas, kā mēs pārvietojamies, kā mēs pārvadājam preces, lai panāktu uzlabojumus. Lielas paldies! Paldies, Sančes Vincentes kungs! Jūs respektējāt savu eh, runas laiku, un es lūkšu arī nākamajam runātājiem ievērot eh, runas eh, laiku. okay, nochmals. Vēlreiz. Labdien, um, dāmas un kungi, es esmu Daniels Uters, esmu no pētniecības pieroju Cīrihai, darbojos tur kā partneris un jau daudzus gadus runāju, uh, strādāju pie e, ārējiem izdevumiem transporta jomā. Tāpat arī esmu sagatavojis brokastu uh, mm, grāmatu par ārējiem izdevumiem transportā. Un, ja runa par transporta emisijām, es gribētu runāt par uh, nevēlēm, nevēlamajām um, izmaksām, proti ārējie transporta izdevumi. Eksternalitātes, eh, tie, tās ir mm, negatīvas sekas, kur ir transports, bet eh, šeit ir runa par to, ka šos izdevumus ir jāuzņemas valstī vai arī lietotājiem. Tātad tās ir izmaksas, kas netiek integrētas transporta cenā. Tātad eh, šeit var runāt par um, tirgus atteici. Uh, Šie ārēji izdevumi no ekonomiskās puses norāda uz neoptimālu resursu izmantošanu, tā pārliecīgi transporta patēriņi, kas savukārt rada tautsaimniecības izmaksas. Šo neefektivitāti varētu nodrošināt ar ārēju izdevumu internalizāciju. Kāda tad ārējā ietekme ir pati būtiskākā? vor allem Gesundheitskosten. Galvenokārt ir runa par veselības izdevumiem, par slimībām un nāves gadījumiem, tātad par vīdes skaitējumu, kas savukārt izraisa šo šīs veselības problēmas. Un, ja runa par izmaksu kategorijām, tad šeit var runāt par piecām jomām. Uh, vides sekas galvenokārt tas ir gaisa piesārņojums, klimata pārmaiņas un arī troksnis. Tāpat te ir runa arī par negadījumu izdevumiem un sastrēgumiem. Cik lielas tad ir šīs ārējās izmaksas transporta jomā Eiropā? Pēdējais pētījums norāda, ka kopējie izdevumi transportā ir aprēķināmi apmēram 510 miljardu eiro gadā, un 93% rada galvenokārt ceļu transports. Šo pētījumu veica Startautiskā dzelzceļa savienība. Un šis pētījums tika veikts 2008. gadā. Protams, pa šo laiku šī izdevuma varbūt ir samazinājušies. Um, efektivitāte ir novedusi pie izmaksu pazemināšanās, bet transports savukārt pats par sevi ir palielinājies apmēros. Un uh, mēs šeit runājam arī par datu aktualizāciju. Tātad ir runa par vidējiem izdevumiem uz personu uz kilometru, un tāpat eh, ir runa par eh, kravu pārvadājumiem, tad tiek runāts par izdevumiem uz vienu tonu. Šeit eh, mēs skatāmies arī uz dzelzceļa transportu, tāpat pa kreisi mums šeit ir uh, kravas automašīnas, tad, tad uh, autoceļa transports, pēc tam ir uh, trīs stabiņi ar uh, sliežu transportu, un pēdējais stabiņš ir iekšzemes ūdens ceļi. Izdevuma attiecībā uz autoceļiem ir apmēram 30 līdz 50 eiro uz tonu par kilometru, un tie ir, protams, četras reizes lielāki nekā um, sliežu transporta izdevumi. Bet arī sliežu transports uh, atšķiras atkarībā no degvielas. Ja runa par dīzeli, tad uh, arī izdevumi ir divreiz lielāki nekā izmantojot uh, elektrovilcienus. Tāpat arī ūdensceļu uh, transports uh, ir daudz izdevīgāks nekā kravas automašīnas. Protams, ka Eh, ārēju uzdevumu internalizācija Eiropā jau tiek piemērota, bet tas netiek darīts vienmērīgi. Eiro viņetes direktīva, kā jūs zinat, eh, šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu attiecībā uz kravas automašīnām, piemēram, Vācijā attiecībā uz eh, kravas automašīnām, kur tiek piemērota maksa, ir tagad pielikta arī papildu maksa par gaisa piesārņojumu. Uh, un uh, arī citās valstīs tiek nodrošināta ārēju izdevumu internalizācija. Eh, Kravas automašīnu maksa Šveicē nodrošina infrastruktūras uh, izmaksas un tāpat arī sēdz visus negadījumu izdevumus. Ja runa par citiem transporta veidiem, tad tiek izmantoti citi instrumenti, piemēm, izmešu mm, piemaksas uh, aviolīnijām, un tāpat arī tiek ieviestas līdzīgas sistēmas uh, dzelzceļā. Ārēju izmaksu internalizācijas ietekme var būt dažāda. Tā var nodrošināt ekonomisko efektivitāti un, protams, šeit ir vajadzīgi vēl pētījumi. Šeit varētu runāt arī par ārēju izdevumu internalizāciju, kas varētu nodrošināt labumu budžetām. Beigās Internalizācija var novest arī pie bīstamām sekām un pie izmešu samazināšanas. Tātad šo to pierāda mums Šveices eh, kravas automašīnu maksa. Tā tika ieviesta 2001. gadā, un ekspost analīzes rāda, ka uh, līdz ar to pārvadājumi ir sarukuši par vienu ceturu daļu. Tātad eh, tas nozīmē, ka vairāk tiek izmantots dzelzceļš arī izmeši attiecīgi ir samazinājušies. Bet šis piemērs arī parāda, ka ārējo izmaksu internalizācija nevienmēr ir pietiekama, lai sasniegtu politiskus mērķus. Piemēram, ja ir runa par klimata pārmaiņu mērķiem, tad tas noteikti būtu ņemams vērā. Šveices piemērs norāda uz aizsardzības klauzulu, kas ir iekļauta likumā, tad, tad, kur ir runa par noteiktu kravas automašīnu skaitu, kas drīkst braukt uz ceļiem. Protams, kā ar šo internalizāciju šis mērķis netiek sasniegts. Bet, jebkurā gadījumā, internalizācija ļauj mums pavirzīties uz priekšu mērķu sasniegšanā. Noslēgumā tagad mm, īsi ieskats izaicinājumos. Ja runa par uh, zinātnisko bāzi, tad eh, MUV ģenerāldirektorāts ir uzsācis lielu pētījumu, kur ir runa par infrastruktūras un transporta ārējo izdevumu internalizāciju. Eh, visa šī informācija tiek no jauna aprēķināta un aktualizēta, ņemot vērā mm, lielākos transporta veidus Eiropā. Tāpat arī tiek domāts par mobilitāti, kur būtu zem izmeši. Šeit eh, tiek domāts par Eiroviņietes direktīvas atjaunošanu. Uh, Tāpat arī ir jādomā par citām izmaksu kategorijām, un šeit ir vajadzīgas jaunas aprēķināšanas metodas, jo īpaši ir runa par klimata izdevumiem un arī attiecībā uz negadījumiem. Tāpat vajadzētu arī apsveikt e, līdzīgas aprēķinu modeļus e, pasažieru transportām. Jādomā arī ir par e, regulatoriem pasākumiem, piemēram, izmešu um, robežu noteikšanu. Tāpēc es eh, arī priecājos par eh, tālāku stratēģiju attīstību, nodrošinot mobilitāti, kur būtu zem izmeši. Lielas paldies par uzmanību. Lielas paldies Sutera kungam. Un, lai liek nekavētos, uzreiz došu vārdu mūsu moderatoram, Ekhauta kungām. Viņš vadīs otru eh, šī paneļa daļu. Lūdzu. Paldies! Tagad mēs uzsāksim diskusijas, un vēlāk ir paredzētas 45-50 minūtes jautājumiem un atbildēm. Tātad tas būs pēc šīs pirmās kārtas. Mums ir seši eksperti, pārstāvji no dažādiem transporta veidiem. Viņi ir gatavi mums tūlīt klāstīt, kas notiek viņu attiecīgajās nozarēs. Īsi ar viņiem iepazīstināšanu. Tātad mums ir uh, Eriks Žonārs, viņš ir Eiropas automobīļu ražotāja asociācijas ģenerālsekretārs, pa kreisi no viņa Matijas Smečs, visgrūtākais uzvārds. Viņš ir Eiropas Savienības iekšējo, iekšējo ceļu transporta savienības pārstāvis Eiropas Savienībā. Tad ir Šveices dzelzceļa pārstāvis Mihēls Bošs un uh, Tagad pārējiem uz uh, aviāciju. Airbus grupas pārstāvis Tjerī Novačiks, viņš ir Eiropas lietu direktors. Tagad pāriesim uz ūdeni. Mums ir divi ūdens transporta veidi. Karīne Dešepere, viņa pārstāv iekšzemes uh, navigāciju Eiropā. Uh, Tātad iekšzemes ūdensceļi un Patriks Ferheovens. Viņš ir Eiropas kopienas kuģu īpašnieku asociācijas pārstāvis. Nu, te jau nokļūstam okeānos. Lūk, šādi eksperti eh, mums izteiksies par dažādiem transporta veidiem. Sāksim ar Žanāra kungu. Mēs uh, dzirdējām šeit uh, izklāstu par uh, ārējiem izdevumiem. Piemēram, Sutera kungs mums teica, ka šie ārējie izdevumi ir vislielākie pašlaik autoceļu transportā. Gribētu dzirdēt, kā automobīļu ražotāji to vērtē, kāda ir pēdējā notikuma attīstība un kādas, jūsuprāt, ir nākotnes izredzes. Labdien! Liels paldies, kā devāt mums iespēju paust savu viedokli. Uh, Ko tad automobīļu ražotāji domā par nākotni? Kā mēs varētu nodrošināt savu ieguldījumu uh, oglekļa samazināšanā? Šeit mēs balstāmies uz pieciem pīlāriem. Pirmkārt, balstoties uz uh, neseno notikumu attīstību, pirmkārt mums ir jānodrošina, lai izmešu testēšana noritētu pareizi. Tātad uh, Mums ir jāpāriet uz uh, dubultu LTP tehnoloģiju, tātad mēs pāriesim uz jaunu tipu jau šī gada septembrī. Un jaunā tipa automobīļiem tas būtu 2018. gada septembrī. Tātad pirmais ir testēšana. Otrais uh, - degvielas uh, sadedzes uh, vilcieni. Tātad uh, tem ir jādomā par to, kā mēs varētu optimizēt uh, degviel, degvielas izmantošanu dzinējos. Es saprotu, ka šeit ir dzirdēts par lielu kritiku, bet es uzskatu, ka šeit pastāv vēl iespēja optimizēt šādu veidu dzinējus, un mums ir jānodrošina arī vajadzīga, vajadzīgā dīzeļdegviela. Trešais atkal tas balstās uz uh, um, spēku izmantošanas tehnoloģijām. Tātad šeit uzsvers tiks likts uz zemu izmešu automobīļiem, un mēs virzāmies uz nulle izmešu uh, automobīļiem. Izmantosim vispirms visas iespējas, ko mums dod uh, zemu izmešu automobīļi, un pēc tam paskatīsimies, ko mums var piedāvāt biodegviela. Mums ir jādomā šeit par otrās pauzes biodegvielu, un šeit tas steidzami ir nepieciešama skaidrība no likumdevēja puses. Gāze, protams, ir dabīga degviela, kas ļauj mums samazināt uh, CO2 izmešus, un tad pēc tam mēs varam pāriet uz uh, nulizmešiem. Šeit mums ir jās, jāpaskatās galvenokārt uz elektrifikāciju un ko tā mums var piedāvāt. Ceturtais būtu digitalizācijas potenciāla izmantošana, lai radītu efektīvākus mobilitātes risinājumus ar zemākiem izmešiem, tāpat arī ar konektivitātes tehnoloģijām. Šeit redzam ļoti plašas iespējas, un tas jau arī parādījās komisijas strateģiskajā dokumentā. Tātad tas mums ir tāds. Mm, starpnieks solis, lai pārietu uz autonomajām automašīnām bez autovadītāja. Piektais pīlārs. Jau vairākus gadus esam sākuši pie tā strādāt, tātad mums ir jāmeklē jauni uzņēmējdarbības modeļi. Mobilitāte kā pakāpojums. Um, automašīnu izmantošana um, kopīgi, tātad daloties ar tām. Šis ir pilnīgi jauns sektors, bet ļoti daudz jaunie uzņēmumi sāk pētīt šos uzņēmējdarbības modeļus un kā tas varētu dot savu ieguldījumu oglekļa samazināšanā. Paldies! Ņemot vērā šos uh, piecus punktus, ko jūs minējāt, trešajā jūs runājāt par alternatīvām, par to, ka mums ir vajadzīgas zemu izmešu automašīnas un pēc tam nulli izmešu automašīnas. Vai jūt, jūs šeit nesaskatāt uh, apdraudējumu šeit e, jūs varētu palikt pie zemo izmešu automašīnas, un tas jums traucētu pāriet uz nulli izmešiem. Kā jūs saskatāt šo pārēju? Atbilde. Pirmkārt, mums ir vajadzīga šāda pārējas fāze. Mēs nevaram no pašreizējās situācijas e, vienā lēcienā pāriet uz nulli izmešiem. Šeit ir vajadzīga tāda pārēja, un tieši tāpēc nozarē mēs e, aicinām izmantot uh, um, atbilstošu dīzeļdegvielu. Runājot par uh, nulli izmešu automašīnām un par elektromobilitāti, tad ir skaidrs, ka daudziem automašīnu ražotājiem tas absolūti izmainīs uh, uzņēmējdarbību. Būs jāveic pilnīgas reformas ražošanā, un tas ietekmēs arī darba vietas. Tas nav iespējams vienkārši uh, tādā veidā, kas um, nelīdzinātos revolūcijai. Tieši tāpēc ir vajadzīga pakāpeniska pieeja. Domājot par vajadzīgo politiku, vairākas valstis tagad uzliek mērķus, um, norādot, cik daudz nulle izmešu automašīnu vajadzētu ražot. Šeit ir atšķirības starp valstīm. Kādu politiku, jūsuprāt, vajadzētu izvēlēties, lai varētu veikt šo pārēju visgudrākajā veidā. Pirmkārtām, mēs uh, esam par integrētu pieju. Mums vajadzētu skatīties no autoceļu transporta puses, bet vienlaicīgi aptvert arī pārējos transporta veidus. Mums ir vajadzīga arī visaptvarojoša politikas pieeja, ja runa par klimata pārmaiņām un ekoloģiju. Uh, Mēs pēdējā laikā redzam, ka ļoti liels uzsvers tiek likts uz klimata pārmaiņām, bet gaisa piesāņojumam, gaisa kvalitātei, piemēram, netiek pievērsta tik liela uzmanība. Mums ir vajadzīga arī lielāka koordinācija uh, valstu iekšēnē un arī starp valstīm. Ir jāpaskatās, kas notiek pilsētās. Ir ļoti daudz dažādu iniciatīvu, plānu, ko ir pieņēmušas pilsētas, un esam nonākuši pie situācijas, kur uh, mēs eh, varētu sākt ražot atšķirīgas automašīnas, mm, balstoties uz to, ko pilsētas pieprasa. Nākamais tātad ir tehnoloģija neutralitāte. Ja mēs vēlamies nodrošināt mm, zemā oglekļa vai nulli oglekļa mobilitāti nākotnē, mums ir jānodrošina, lai novatoriskums tiktu izmē, izmantots mm, pilnā tā potenciālā. Tiek runāts par elektromobilitāti, bet mums ir jādod iespēja arī citiem veidiem. Mums ir jānodrošina, lai mūsu inženieri atrastu vislabākos risinājumus. Nākamais mums ir vajadzīga arī ilgtermiņa paredzamība. Mm, šeit būs vajadzīgas ļoti plašas pārmaiņas, tāpēc mēs nevaram tagad noteikt kaut kādus mērķus un pēc tam atklāt, ka tie tiks atcelti. Tātad, jo īpaši, ja mēs vēlamies būt ambiciozi. Nākamais ir uh, Uh, autoparka atjaunošana. Ja mēs paskatāmies, tad pašlaik 5% no autoparka ir jaunas automašīnas. Šeit uh, tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas. Nu, bet ir un tikai par 5%, 95% ir vecas automašīnas. Mums vajadzī, ir vajadzīga sistēma, kas ļautu atjaunot šo autoparku, izmantojot visjaunākās pieejamās tehnoloģijas. Piektais mums ir jānodrošina, lai dalībvalstis investētu infrastruktūras uh, atjaunošanā un lai tiktu ņemtas vērā visas degvielas. Ja patērētāji neredzēs šo jauno infrastruktūru, tad uh, patērētāji nepāries uz uh, šīm jaunajām degvielām. Te ir runa par autoceļiem, nacionālajiem ceļiem, te ir runa arī par to, kā mums uh, kā mēs varētu investēt šajā infrastruktūrā arī privātos mājokļos un komercēkās. Valsts iepirkums arī var spēlēt milzīgu lomu, lai veicinātu pārēju uz tīrākām automašīnām. Septītais. Mums ir vajadzīgs politikas ietvars, kas būtu absolūti skaidrs, tad daudz skaidrāk izteiktos par uh, dekarbonizācijas tekvielām. Uh, Kā jūs zināt, šeit eh, tiek uzlikti griezti pirmās paudzes biodegvielai, bet otrās paudzes biodegviela varētu mums sniegt milzīgas iespējas, un šīs mums būs vajadzīgas, jo īpaši ir runa par kravas automašīnām, smagajiem auto. Domāju, ka te mēs varam ļoti labi pāriet uz eh, jūsu blakus sēdētāju. Viņš šķiet ir eksperts alternatīvajās degvielās, un Mēs jo īpaši gribam dzirdēt par autotransportā pieju. Ņemot vērā pašreizēju attīstību un zinot, ka autotransporta sektoram vajag sasniegt 60% samazinājumu līdz 2050. gadam, tad šajā pārējā ir jūtama tāda sasteigtība. Kā jūs varat salikt kopā abus, eh, abas šos puses? Paldies! Priekšsēdētāji, godātie dāmas kungi deputāti, man ļoti liels prieks jūs šodien uzrunāt arī um, sauszemes uh, transporta uh, arvijas vārdā. Man būtu ļoti daudz sakāma, un, bet es saprotu, ka šī ir tāda aktivitātes pieeja, tas tiešām ļoti liederīga, un raudzīsim, kur mēs varam sniegt savu devumu. IRU pārstāv simtiem tūkstošu sauzemes uh, transporta kompāniju, simtiem miljonu ikdienas operāciju un arī klientus. Mums ir sociālā atbildība. Esmu nedaudz satraukts dzirdēt, ka emisijas tikai un vienīgi pieaug. Mūsu nozarē emisijas samazinās. Es pārstāvu komerc operācijas. Es pārstāvu arī taksometru uzņēmumus, autobusu uzņēmumus, smago automašīnu uzņēmumus un tam līdzīgi ir milzīga atšķirības ar pasažieru transporta līdzekļiem un komerc transporta līdzekļiem. Un tas ir tas, kas bieži vien trūkst politiskajās debatēs. Tirgus sauzemes transportam ir daudz daudzveidīgāks un jārauk, kā mēs labāk varam arī izmantot komerc pakalpojumus. Mūsu industrija jau piedāvā šos pakalpojumus. Es runāju par sociālo mūsu industrijas atbildību. Taču mēs galvenokārt nodarbojamies arī ar pelnošu uzņēmēju darbību. Operatoriem katru dienu sev ir jāuzdod jautājums, kā es varu nopelnīt naudu um, pēc iespējas tādā veidā, kas būtu draudzīgāks videi un arī sociāli atbildīgs. Mēs augstu novērtējam jūsu aicinājumu izteikties par zemo emisiju mobilitāti, bet es gribētu diskutēt arī, piemēram, par to, vai vispār pastāv nula emisiju mobilitāti. Mēs varbūt drīzāk runātu par dzīves cikla emisijām, jo operatori ir satraukti par īpašnieciskumu, par uh, dzīves cikla emisijām, un varbūt par to nav pietiekami runāts. Ekot kungs, pavisam īsi es vēlos runāt par uh, to, ka mūsu industrija, kas vairāk ar pasažieru transporta līdzekļiem un dīzelgeitu, un tas netiek pieņem, pieņemam ņemts vērā. Uh, Piemēram, autobusī. Vienā autobusā jūs vēlaties uh, uh pārvadāt 50 cilvēkus, jūs patērējat mazāk kā 30 litrus komentā uz kilometru. Uh, bet pasažieru autotransporta gadījumā tas ir daudz vairāk - 100 litri uz eh, vienu kilometru. Mūsu operatori vēlas būt efektīvi, lai pelnītu vairāk, līdz ar to mēs esam tiešām ieinteresēti tajā, ka pārējiem pie zemāku emisiju un zemāku tādu transporta industriju, kas patērē maz enerģijas. Tad, ja jūs gribētu zināt, ko ir panākusi mūsu industrija, ir jāsaka, mēs investējam transporta līdzekļos, kas operatoriem flotē ir jāpatur 6, 8 gadus. Un, nu, ja mēs tagad runājam par aizliegumu izmantot dīzeli un aizstāt uh, šo autopārku, tad ir jārunā par to, ka uh, autobus, piemēram, izmanto 20-30% dīzeļu transporta līdzeklis tad uh, vai jūs man prasat, vai līdz 20. gadam autoparks varētu būt bez dīzeļa? Jā, bet tas ir ambiciozi. Tagad ir jādomā. Mm, par pēcdīzeļa laiku. Mūsu industrija ir par to. Mums ir jātīsta šāda veida attīstība, jāatbalsta šī attīstība, bet vienkārši atsakoties no dīzeļa un runājot par pārējais um, degvielu, elektrība, iespējams, ka tas ir tas strupceļš, jā, par ko es runāju. Es nezinu, vai jūs runājat par visiem alternatīvām, kas būs pieejamas tirgu, iespējams, kā būtu grūti līgt operatoriem ticēt, ka rītdien viņiem būs jāiegādājas pilnīgi citi tehnoloģija. Mēs nezinām, cik tas maksās. Enerģijas biznes ir ļoti interesants noslēgšs. Es zinu, ka jums varbūt ir vairāk jautājumi. Es gribu tikai teikt, ka ir ļoti daudz dažādu veidu, kā uz, kā izmantot alternatīvu alternatīvo degvielu. To var uzglabāt ne tikai baterijās, tas var būt arī jo, šķidros, šķidrās eh, degvielās un tam līdzīgi. Ir vajadzētu izvairīties no debatēm, kur mēs runājam tikai un vienīgi par šīm caurulēm. Nē, mobilitāte ir daudz plašāka. Nula emisija ir eh, ļoti plaša, eh, tam ir plašs risinājums. Tam arī, protams, ir uh, cena gan operatoriem, gan lietotājiem, un tieši par to esam satraukušies. Mēs runājām šeit par eksternalizāciju, sauzemes transports, uh, un es sagaidu vēl papildus pētījumus ne tikai dzelzceļā, bet lai redzētu arī skaitļus ar sauzemes transportu. Mums mums ir ārkārtīgi liels sloks arī šeit, un mēs gribētu dzirdēt arī no citām nozarēm, kā mēs varētu labāk sadarboties. Ir nepieciešams, nepieciešami visi transporti, nav tā, ka viens transporta veids labāks par citu. Un tā arī mēs uzskatām. Tāds ir mūsu viedoklis. Paldies. Tālāk par politisko pusi. Tagad būs diskusijas par CO2 standārtiem um, smagajiem uh, transporta līdzekļiem. Eiropas Savienība nav bijusi flagmanis eh, šajā jomā. Piemēram, diskusijas ASV par šo jau ir noturētas, kā, piemēram, Volvo ražotāji uh, viņi paši prasīja šādus standārtus, tad kā mums par to vajadzētu debatēt Eiropā? Paldies! Es uzskatu, ka Eiropa ir inovatīvākā vieta pasaulē runājot par sauszemes transportu. Mums ļoti spēcīga ražotāja in industrija, kad runāja par tehnoloģijas līderību. Es uzskatu, ka daudz no tā tieši ir sauszemes transportā. Uh, un par izaugsmi nodarbinātību. Atkal runājot par bateriju kapacitāti, ražošanas kapacitāti, tā, protams, lielāka ir ASV un Ķīnā nekā Eiropā. Mums ir jādomā par īstenojumu realistisku pieeju. Tas tiesa, kā arī pārējā pasaule iet uz priekšu uzlabojot un samazinot emisijas. Eiropā mēs tomēr esam ļoti ambiciozi un nedaudz priekšā citiem. Es mudinātu eiropiešus turpināt šo labo darbu, bet realistiskā veidā. Esam nedaudz satraukti un ļoti arī cieši sekojam debatēs, debatēm par CO2 standartiem. Ja mēs iekļaujam CO2 standartus taksometriem vai vieglo automašīnu uzņēm, uzņēmumos, uzņēmumos taks, taks, starp citu, ir ļoti labs izmēģinājums, jo tie tiek izmanto daudz vairāk nekā citu transportu. Ja mēs esam pārāk ambiciozi, mēs varam iznīcināt tirgu. Operatoriem ir jāspēj iegādāties attiecīgo produktu, un šeit ir svarīgi arī termiņi, un tas ir jādara par pieejamu cenu. Katru CO2 gramu, ko samazinām, operatoriem tas maksās naudu ja tas nav sasniedzams eh, pieejamā veidā, tad mēs varam nesasniegt mērķus. Es saprotu un augstu novērtēju, ka ir uh, nepieciešams debats starp mums un starp uh, industriju, un ir prieks arī, ka ir attīstīti ļoti labi uh, transporta līdzekļi ASEA. Un arī mēs būtu gribējuši jau vakardienas CO2 standārdus, bet tas ir, tam ir jābūt īstenojumam. Uh, Mums ir arī jāsniedz uh, savu datu par pieredzi. Jā, labi, paldies. Un tagad uh, dzelzceļš. Bažkungs no Šveices dzelzceļa. Pirmais jautājums. Kā jūs izmantojat progresu šai modeļu pārējā, kad mēs runājam īpaši par transporta veidiem, tas ir ļoti aktuāli? Arī komisijas ziņojumā tas ir viens no aktuālākiem jautājumiem. Būtu lieliski dzirdēt no jums, kā jūs uh, pret to attiecaties. Paldies! Paldies par doto iespēju izteikties. Pārstāvēšu tātad arī Zvī, um, Šveices dzelzceļu Jā, šīs eh, modeļa pārmaiņa ir viena no svarīgākajām lietām, kas ir eh, jāīsteno, un te ir vairāk veidi, kā to panākt. Satēra kungs jau prezentē arī situāciju Šveicē, kur mums ir ļoti skaidrs mērķis par uh, arī uh, Transporta jomā esam ļoti ambiciozi. Mēs esam jau samazinājuši transportu skaitu, transp autotransportu skaitu, kas šķērso Alpu kalnus. Taču nesam vēl mērķi sasnieguši, ir jāpiemēro vairāk pasākumi. Vēl viena svarīga lieta ir jāpiemēro infrastruktūra. Piemēram, Šveicē. Es jau teicu, tātad eh, šī ir tāda Alpu programma dažādi koridori, kur arī viegli mainīt transporta veidus, lai šķērsotu Alpus. Vēl viens piemērs varbūt nākotnē, par ko runāja jau kolēģis. Ar to, ka um, tīkls uzpildu stacijās būtu arī elektriskie lādētāji, lai varētu cilvēki ar elektriskajām automašīnām uh, brauktu tālāk un ilgāk. Tad arī labākie pakalpojumi un preces, kas tiek piedāvāts eh, pakal, eh, patērētājiem, lai varētu cilvēki izmantot efektīvāku, labāku transporta veidu šīs intermodālās um, transportā um, izvēle. Jūs runājāt par investīcijām infrastruktūrā, tātad tā ir arī transporta savienojumība, tad ir arī jautājums par ārējo izmaksām vai e, internalizāciju, vai jūs redzat, ka šeit politika var spēlēt kādu lomu? Jā, noteikti. Nu, ļoti svarīgi ir internalizēt ārējās izmaksas, lai tiktu samaksāta cena par mobilitāti. Labi, tālāk par šīm diskusijām. Tās ir svarīgas un arī ļoti pretrunīgas, īpaši no Eiropas uh, perspektīvas šī internalizācija, kā jūs redzat, kāds varētu attīstīties, kā jūsu organizācija sagaida šo debašu turpmāku attīstību. Jā, tas ir ļoti svarīgi, bet uh, tam ir jānāk no visiem transporta veidiem, tas jau tik minēts iepriekš. Ja sauzemes transports jau tagad tieši un netieši maksā par eksternālajām, eksternālajiem izdevumiem, tad arī citiem ir jāmaksā par to, piemēram, arī uh, ceļu nodeva par smagajām automašīnām. Jau mēs tagad par tām maksājumu esam pārsteigti, tad. Uh, Es nezinu, kā jūs uz to raugāties. Eh, ASEA, eh, Eiropas automobīļu ražotāja asociācija. Janēt kungs, es paskaidrošu, raugot, kā or, tiek organizēts sauzemes transports un kas tagad jau tiek iekasēts nodevu veidā, ne tikai par komerc transportu, bet arī pasažieru, personu, automašīnas, arī jau pers, um, pilsoņi maksā nodevas par, dažā, par uh, transporta reģistrāciju un tā tālāk, bet kas notiek ar šīm nodevām, nodokļiem? Vai tiešām šī nauda tiek investētas uh, eh, ceļu infrastruktūrā vai vietējās pašpārvaldes investē šo naudu, lai uzlabotu mobilitātes risinājums? Tas ir jautājums. Tagad, ja mēs vienkārši iz, paredzam jaunas nodevas, tad ir jānodrošina, lai viss būtu līdzsvarots un lai uh, mēs redzētu, ka situācija līdzīga būtu visur. Eiropā. Nu, nodokļu politika ir uh, nacionālā politikas pārziņā un nevis Eiropas līmenī. Mēs redzam, ka ir dažādas iniciatīvas labajā, kreisajā flangā. Vajadzētu būt lielāku saskanību. Un šai sakarā īpaši vajadzētu vēlreiz koncentrēties uz uh, Eh, tiem mudinājumiem, kas ir visā Eiropā, lai tiktu mudināti pilsoņi iegādāties tīrākus transporta līdzekļus. Eiropā jau tagad ir dažādas schēmas, taču šīs schēmas ļoti atšķiras viena no otru. Vienā valstī izmantot kritēriju atšķiras no kritērijiem citā valstī. Tad, nu, ja mēs Eiropā vēlamies stimulēt šo, šīs tīrās automašīnas, lai cilvēki iegādājas tām, tad ir jāraugās uz tiem mudinājumiem un schēmām, kas jau ir spēkā dažādās dalību valstīs ir jārauk, kā to visu varētu harmonizēt. Es zinu, gan, ka tā ir gandrīz neiespējamā misija. Taču vismaz mēs varētu mainīties ar paraugu praksi starp dalību valstīm, lai nu vismaz viens varētu mācīties no otru un raudzīties, kā tad labāk to visu risināt. Labi, paldies. Harmonizācija, jā, šeit Eiropas parlamentā mēs Tieši pie tā arī strādājām. Jā, nu problēma ir tāda, ka kompetences te ir diezgan lielā mērā nacionālā līmenī, un tad arī, nu, tas uh, noved pie tā, ka dažādas iniciatīvas konfliktē saprot, ka, nu, jums tas nevienmēr palīdz. Bet to ir grūti novērst, ņemot vērā, kā pašlaik strādā, darbojas Eiropas Savienība, tā mēs esam organizēti. Beškungs, vai jums ir vēl kas sakāms? Citādi pāriesim pie gaisa un ūdeņa. Jā, man jāatbild uz Jonertas uh, kungs sacīto. Mums ir jāveicina eh, tas, ka transports tiek vairāk koplietots un ka tas ir mazāk privāts. Aizvien vairāk komerc uh, operatori ar autobusiem, um, taksometriem, smagajiem uh, Eh, transporta līdzekļiem arī piedāvā šādu risinājumu. Šeit runājam par privātu uh, automašīnām. Viens piemērs. Vācija. 178 tūkstoši autobusi, eh, no tī liela daļa dīzel, dīzels, dabasgās, daži autobusi ir elektrības, hibrīdi. Tad, ja rītdien visi brauks ar elektrību, tad NOX emisiju samazinājums gandrīz ir nulle, jo autobusi vispār nav atbildīgi par gaisa kvalitāti. Viņi tieši uzlabo to. Mr. Bush still wants to or your... Boša kungs vēl kas piebilstams. Labi, tad pāriesim pie Novačika kunga no Airbus, un es vēlētos uh, pieminēt efektivitātes jautājumu un ir nu, zināmas robežas, cik tad efektīvi nu, varam kļūt, cik efektīvas var būt šīs ierīces, un to jau ikdienā mēs varam redzēt, efektivitāte palielinās, bet uh, tām ir savas robežas, un kāda veida stratēģija Airbus ietvaros mm, tiek izstrādāta, lai samazinātu emisijas, jo gal galā te runa par enerģijas uh, Uh, iz, izmaksām, un uh, tas ir ļoti svarīgas mm, šiem šoferiem. Paldies priekšsēdētāji, godātie parlamenta locekļi, man ir liels prieks dalīties uh, mm, savās pārdomās par mobilitātes tēmu. Sākumā labās ziņas. Visas nepieciešamie elementi, lai sasniegtu aviācijas mērķus emisiju jomā, ir apzināti, bet tur ir nepieciešama lielāka uzmanība un vislielākā e, iegūms nāk no efektivitātes uzlabošanas. Pēdējais modelis ļauj samazināt e, šīs emisijas par 18%, ja mēs salīdzinām ar pirmo e, šo modeli. Un ir arī ilgtermiņa tehnoloģija, kas ļauj eh, līdz 50. gadam samazināt par 72% CO2 emisijas, un Eiropas eh, skaidro debešu mm, eh, platforma ir īstā, lai sasniegtu šo ilgtermiņu mērķi, un globālā mērogā raugoties. Startautiskā civilās aviācijas aģentūra ICAO ir nesen pie uh, ņēmusi CO2 standārtu, lai iekļaujot pilnīgi efektīvas tehnoloģijas gaisa kuģos no 2020. gada. Vēl viens pamata bloks ir mm, gaisa satiksmes pārvaldības jautājums un cik ātri ātri, cik efektīvi lido lidmašīnas, un šobrīd tiek ievēroti gaisa koridori, bet eh, bieži vien maršruts izveidojas garāks, kā domāts, un Cēzāra tehnoloģija ļauj noteikt tiešākus maršrutus, un uh, efektīva Cezara izmantošana varētu samazināt par 10% emisiju daudzumu Eiropā tūlīt pat. Un Vēl ir cits taustāms pasākums - elektrifikācija un hibrīda tehnoloģiju ieviešana ir ilgtermiņa risinājums, un atbilstīga degviela arī ir ļoti svarīga vidēja uh, un īstermiņa mērķu sasniegšanā. Ir atjaunojamo resursu direktīva, uh, par kuru būs diskusijas šeit, un tā ir iespēja noteikt tirgus nosacījumus, uh, alternatīvām degvielām aviācijā, kas ļautu mm, nodrošināt ekonomiskos iegūmus un arī ilgtermiņa pieju. Un nesen IKAU eh, slēdza no līgumu par eh, oglekļa samazināšanu civilajā aviācijā. Ļoti svarīgi emisiju pieaugums galvenokārt nāk ārpus ES un. Uh, Un šī iemesla dēļ trešo valstu iesaiste mm, šaju, šo jautājumu risinājumā ir absolūti nepieciešama, tāpēc eh, es turpina balstīties uz šo aspektu, lai citi pievienotos mūsu schēmai un arī mm, ir jāizmanto ES ekspertīze par mm, oglekļa schēmām, tajā daloties ar trešajā valstīm. Un tad mēs uh, cenšamies eh, piemērot šo principu, lai izvairītos no dubultās uzskaitas sistēmas un palielinātu efektivitāti. Un secinājums ir tāds, ka mēs aicinam jūs rīkoties, turpināt eh, veiksmīgo pieredzi, balstīties uz šiem eh, pamata elementiem, nodrošināt atbilstošu likumu un likumdošanu, tajā pašā laikā nodrošinot efektivitāti un uh, konkurētspēju šajā sektorā. Nu, šeit ir arī pasākumu grozu temats, kas arī ir uh, aktuāls. Un mans jautājums ir par alternatīvo degvielu. Nu, te ir efektivitātes jautājums, bet arī alternatīvai degvielai vajadzētu parādīties vēlāk. Un, uh, Nu, patika teikt, ka tehnoloģiskā neutralitāte ļoti svarīga mm, politisko lēmumu pieņēmējiem, bet, ja runājam par biodegvielu, tad tā nav gluži tehnoloģiski neitrāla. Kā tad mēs varētu atrisināt šo jautājumu? Jo, ja paraugamies uz pašreizējām diskusijām atjaunojamo resursu direktīvā, tur nav tehnoloģiskā uh, Um, neutralitāte, jo ir runa par biodegvielu un līdz ar to tā tiek savā ziņā mm, ar nodrošināta ar privileģētākiem nosacījumiem. Ja mēs pie tā pieturamies, kā tad var stimulēt alternatīvās degvielas aviācijas uh, sektorā, kā tās attīstīt, vai uh, to būtu iespējams neīstenojot specifiskas tehnoloģiskās politikas. Nu, te ir jānoskaidro, ko jūs domājat ar tehnoloģisko neutralitāti. Nu, pašai šis alternatīvā degviela, mēs to varam saukt par bioloģisko eh, degvielu, bet, nu, tātad alternatīvā degviela ir neitrāla eh, lidmašīnām. Mēs to saucam par rapid fuel, un tur nav īpašas specifikācijas nepieciešamas motoriem, bet eh, var arī skatīties uz to, kā mēs varam uzkrāt šo degvielu. Un šajā komisijas priekšlikumā ir saraksts ar, ar šiem feedstock un um, mums ir jābūt pēc iespējas neitrālākiem, ja tur nav runa par labo vai slikto sārakstu, bet par praksēm, kas būtu ilgtermiņā īstenojumus, un kas tad pietrūks šobrīd Eiropas politikā skaidrs ilgtermiņa e, kritērijs, un tad tiešām varētu inovācijas izmantot vairāk. Mēs nevaram sākt ar to, ka izveidojam ierobežojumu sārakstu un tirgus nosacījumu ziņā. Nu, realtāte ir tāda, ka vairums e, degvielu uh, Eh, biodegvielu, kas ir Eiropā, netiek izmantota aviācijas sektorā un ir eh, jāizmanto tirgus eh, nosacījumi, kas veicinātu aviāciju pārstāvis pirkt šo degvielu un arī lai ražotāji to attīstītu šeit, mums ir diezgan daudz krājumu tam. Mums ir pietiekami daudz izēvielu. Pie tā vēl atgriezīsimies un tagad pievērsīsimies iekšzemes ūdens ceļiem. Ja raugāmies uz mm, garo ceļu šiem transporta maršrutiem, mēs runājam par sauszemes, jūras transportu, kā iekšzemes eh, ūdens ceļi var pozicionēties šajā jomā un kādus nākotnes uh, attīstības jūs sagaidat. Paldies, Ekauta kungs, labdien, Dalī kundze, dāmas un kungi, runājot par šiem. Šiem kuģu transportu, kas pārvadā ķīmiskās vielas un tam līdzīgi. Nu, protams, ka mēs te konkurējam ar dzelzceļa transportu, bet uh, galvenokārt tas ir tajos koridoros, kuros ir uh, labas kvalitātes infrastruktūra un uh, eh, Zemosī, Baltika, Nordsīmēt un uh, arī Donavā zināmā mērā, bet ir arī uh, cits sektors, proti jūras konteineru transports, arī tas notiek, izmantojot šos pašus koridorus, un mēs uzskatām, ka eh, konkurence, protams, ir eh, saprotama, bet mēs vēlētos vienlīdzīgus spēles noteikumus. Tad, kad tiek subsidēts viens sektors, tad vajadzētu tās piešķirt arī citiem sektoriem, vai tad vispār nevajag tādas, lai būtu vienlīdzība. Es atvainojos, ka jūs pārtraucu, bet. Uh, kuros gadījumos jūs redzat ko tādu? Tas tāds vispārīgs komentārs, bet varbūt precizējiet, kur jūs redzat šos nevienlīdzīgos apstākļus. Jūras transportā, protams, ir nacionālā konkurence, ja ir zems ūdens līmenis un loģistikas operatori meklē alternatīvas ceļus, un mēs par to priecājamies, jo var šo var augšu, operatori meklē alternatīvus multimodālos pakalpojumus un e, reizēm ir noteiktas atbalsta sistēmas, piemēram, lai pārvietotu noteiktus konteinerus pa dzelzceļu, un tad jau detalizētāk jāskatās e, šajās konkrētajās valstīs, kā mēs varam izlīdzināt situāciju, jo tas nevienmēr ir vienkārši. Tāpat ir intramodālais konkurence, piemēram, Zviedrijā, tur ir ļoti liela ieinteresētība vairāk izmantot iekšzemes ūdens ceļus, jo iespējas ja ir. Bet, lai atļautos pilotus, Un šo drošības līmeni, kas nepieciešams patiesībā, ir grūti palielināt iekšzemes ūdens ceļu transportu. Un tad jautājums, vai tas ir nepieciešams, vai mēs varam iztikt bez. Un tās ir lietas, kurām mēs vēlētos tiešām pievērsties, lai tur būtu šī vienlīdzība, tā lai būtu vienlīdz viegli izmantot uh, tādu vai citādu operatoru, kas būtu visērtākais, tā lai būtu ievērots neutralitātes princips. Un, uh, runājot par iekšzemes ūdensceļiem, tiek uh, domāts par ilgu garu maršrutu uh, pārvadājumiem, un īstenībā šīs distances samazinās. Un mūsu organizācijā no šie ūdensceļu ceļu menedžeri galvenokārt pārstāvēt un ir daudz investīciju pilsētu infrastruktūrās noteiktās eh, posmos un tur tad ir mm, ekoindustriālajos ūdens parkos investīcijas redzamas un tā tad runa ir par īsām distancēm. No emisiju viedokļa raugoties ir viegli izmantot uh, izmantot šīs baržas un tāpat uz sašķidrināto dabas gāzi mēs skatāmies mm, elektrību un mm, dīzeli, bet, nu, jāskatās, lai emisijas būtu pēc iespējas zemākas, jo mm, tur var iet visai tālu attiecībā uz emisiju līmeni pēc apstrādes, bet, lai nonāktu pie nulle emisiju līmeni, tas joprojām ir izaicinājums. Būtu nepieciešams vairāk pētījumu, nevis tikai pētījumu jūras uh, Mm, jomā, bet ļoti bieži pētījumos tur ir tāds mazs jūrniecības sektors un ka tas pats jau attieksies arī uz iekšzemes jūras mm, ceļiem. Bet nu, tur reizēm ir jāpaskatās arī detalizētāk, tā lai mēs varētu šo, šīs ambīcijas izpildīt. Vēl viena lieta, kas ir svarīga, un mm, te es piekrītu deputātiem, ka te nav runa tikai par uh, noteiktiem mm, kanāliem. Nu, mums ir nepieciešami dati par emisijām, un zināt, ka kuģis var būt ļoti vecs, varbūt ar ļoti jauniem motoriem, ierīcēm. Bet mēs negaidām visu no absolūti jauniem kuģiem, jo arī nojaucot kuģus rodas emisijas un ir jāskatās uz to, kā mēs vislabāk varam pielāgot kuģus uh, tā, lai arī tur būtu vēlama efektivitāte. Vēl viens jautājums, kad raugāmies uz ārējām izmaksām. Jūs teicāt, ka iekšzemes pār, ūdensveļu pārvadojumos maksas ir zemākas, bet tad piesārņojums būtu lielāks, un tas uh, ir saistīts ar dīzeli. Nu, jūs jau to pieminējāt, un kā investīcijas varētu eh, pazemināt š šī, tā, kādas ir iespējas samazināt šīs izmaksas? Atbilde visvieglākais veids būtu pēc apstrādes. Tā tad ir katalizatori un mm, daļiņu filtri uh, iebūvēti, un tas ir vislētākais veids. Otrs veids būtu pāriet uz cita veida proporcijām. Mums ir elektriskās bāržas un uh, Tas eh, ir tādos mazākos ceļos, jo tādos garākos tas būtu grūtāk, nu, bet nepieciešams vairāk investīciju, nepieciešams eh, LNG un tā, lai eh, būtu pēc iespējas zamāks šis līmenis. Un, grūtības, ar kurām saskaras bāržu operatori, ir izmaksas, protams, un mēs tiešām vēlētos uh, nonākt pie tā, lai būtu dalītā atbildība gan ar, no regulātoru puses, gan arī klientu puses. Inovācijas atmaksājas un ļoti bieži, ja bāržas operators veic investīcijas jaunā baržā vai jaunā ļoti tīrā ierīcē, un uh, viņa, viņš negūs labumu no klienta, nu, klienta respektīvi uh, to nenovērtēs. Mums reizēm viņi grib pāriet pie ūdeņrāža, bet šādu kuģi nevar laist tirgu, jo regulējums to nepieļauj. Tā tad jāraugās uz mērķiem vai jāskatās uz elastību um, regulējumā. Labi, saprotam, ko jūs vēlaties teikt. Un visbeidzot, Vorhevena kungs. Un tāds vistiešākais jautājums jums ir par uh, attīstību jūras transportā, kādas ir gaidas saistībā ar tehnoloģisko attīstību, lai samazinātu emisijas. Ne tikai īstermiņa, bet arī ilgtermiņa projektus, ko jūs sagaidat, kā to var sasniegt un kas tad būtu nepieciešams. Thank you very much, uh, Mr. Eckhout, and uh, good afternoon all. Lielas paldies, Ekauta kungs, labu pēcpusdienu visiem. Ir eh, vairākas eh, lietas, uz kurām jāskatās, ir pasākumi, kas jūras transportā uh, ir tikuši attīstīti starptautiskās jūrniecības organizācijas ietvaros saistībā ar efektivitāti, lai efektivitāti parādi, enerģijas efektivitāti padarītu lielāku gan jaunajos kuģos, gan pastāvošajā flotē. Un, ja raugāmies uz nākotni, kāda būs ietekme, mēs ar zinām pārliecību varam teikt, ka enerģijas efektivitātes ziņā par emisiju līmeni uz kilometru mēs sagaidām eh, pār aptuveni 50% samazinām līdz 2050. gadam, bet, nu, e, jāskatās uz absolūto samazinājumu arī un Parīzes e, vienošanās mērķiem, un tā tad, nu, ir diskusija, kur sīkāk e, iesaistīsimies 18. 23. gada IMO stratēģijas diskusijā un līdzīgi kā citos faktoros ir tas fakts, ka uh, mēs būsim atkarīgi vēl kādu laiku no fosilā kurināmā un nav alternatīvas degvielas, kas būtu uh, tagad uh, plaši uh, izvēršama. Mēs skatāmies uz metanolu, uz ūdeņradi, uz LNG, bet nav maģiskā burvju risinājuma, kuru var ātri ieviest plašā globālā mērogā, jo runa tomēr ir par globālo floti. Un jo raugāmies uz perspektīvām 20-30 gadu laikā, mēs vēl joprojām varētu būt atkarīgi zināmā mērā no fosilās degvielas. Un jāskatās uz citiem mehānismiem, lai mūsu uh, Uh, rūpniecības nozars varētu izpildīt Parīzes mērķus, un tās ir debats, kas būs turpmākajos gados līdz 2018. Uh, gadam un IMO ietvaros ir jāraugās, jā, ir šīs efektivitātes uh, plāns, ir mērķi, ko mēs varam darīt vairāk, ko mēs varam darīt attiecībā uz mehānismiem, kurus izmantosim starp posmos, kā veicināt pētījumus, izpēti, lai būtu arī attiecīgas infrastruktūras, ieviešot eh, alternatīvos risinājumus, un par to būs diskusijas eh, līdz 18. gadam IMO stratēģijas ietvaros. Un varbūt vēl pēdējais jautājums, un tad vairs nerunāšu, un ko jūs sagaidat no uh, Uh, politikas veidotājiem, jo mēs zinām, ka IMO ir šī diskusija, mēs uh, ļoti labi to zinām, kas tad ir nepieciešams uh, politikas ziņā, lai varētu stimulēt, aizsākt šis, mm, šo attīstību. Nu, ir divas lietas. Viena ir iesaiste debatēs, uh, IMO 171 dalību valsts ir, kurā, kas ir IMO arī ES valstis, un tā ir iespēja, ko nevajadzētu palaist garām. Tas nozīmē arī runāt ar partneriem pasaulē, kas varbūt ir netik ambiciozi, varbūt skeptiskāki par pieņemamajiem pasākumiem, un tā ir pirmā prioritāte Eiropas līmenī, Otra lieta, kas būtu nepieciešama, būtu atbalsts inovācijām, jauno tehnoloģiju, jauno degvielu attīstīšanā. Jau ir vairākas in instrumenti, TNT, eh, jūras eh, šo ūdens ceļu eh, ietvaros vai Eiropas investīciju bankas iniciatīvas. Šis iniciatīvas tiešām ir tā vērtas, lai tās veicinātu. Un tas arī ir izklāstīts skaidri Eiropas komisijas piedāvātajā stratēģijā. Tātad atbalsts inovācijām, izpētēji un arī diplomātiskais darbs IMO kontekstā ir šis atvērtais loks, divtu, kuru spriedīsim līdz 2018. gadam, un būs otrā fāze, kad iegūsim konkrētos datus, un tad varēsim noslēgt um, savu viedokli par pasākumiem, kurus vajadzētu ieviest globālā līmenī. Liels paldies, paldies eh, visiem. Tas bija tāds eh, mēģinājums aptvert eh, š, situāciju sektorā, bet visu, protams, nav iespējams izzināt, bet Mm, uzzinājām vismaz eh, to, ko sagaida sektors, kādas ir vajadzības, un atkal došu vārdu priekšsēdētāju, lai turpinātu sesiju. Labi, tad tagad es varētu dot vārdu mūsu koordinatoriem, lai viņi varētu uzdot savus jautājumus mūsu ekspertiem. Nu, eh, tas ir patiešām īstais brīdis, lai formulētu jautājumus. Pirmais, Vims Vanderkamps.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 Es vēlos uh, atvainoties Salīnī kunga vārdā. Viņš nevarēja ierasties šīs dienas uzklausīšanu. Viņš ir uh, pašlaik Romā. Viņam tur ir ļoti svarīgs darīšanas. Viņš ir ETP ēnu referents. Mm. Mēs uh, noteikti nu, arī atsauksies uz to, ko vēlos teikt. Nu, man ir daudz sakāmā, bet vispirms gribu paskaidrot, kāda ir ETP nostāja. ETP ir pār šo um, transporta veidu maiņu. Tas nozīmē, ka mēs negribam cīnīties pret sauszemes transportu kā tādu. Nē, mēs vēlamies viens darbotos nedaudz citādāk. ETP ir iekšēja grupa, kas iestājas par to, lai, sam, lai mainītu veselu klāstu lietu arī dzelzceļa sektorā. 20, COP21 mūs interesē ļoti. Ir tagad jānodarbojas ar praksi, jārealizē lietas. Mēs nosakām, noteicām mērķus jau 2015. gadā. Paš, mm, kā zina, iespējams bijām pārāk optimistiski noskaņoti un nepietiekami realistiski. Lai nu kā, es varu piekrist basa ekautam. Ja mēs iel, iekritīsim padomis slazdā, proti nedarīsim neko, nu tas nepiekā labi nenovedīs. Mums ir jāatrod līdzsvars starp optimismu un realismu. Un mēs eh, nevaram ļaut padomēs tev vazātais degunu. Citādi nesasniegsim mērķus. Tālāk jautājums par uh, izmāk, ārējo izmaksu internalizāciju. Te Te ir runa par uh, 510 miljārdiem. Kādēļ jūs zināt šāds skaidrs, kādēļ komisijas tagad par to nerunā? Uh, Pavisam nesen es sazinājos ar Eiropas komisiju un izskatās, ka mums ir jāgaida līdz 18. gadām, lai uh, saņemtu jaunākos datus. Jonert kungs, izskatās, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir izstrādāti kritēriji tieši tran, smagājiem transporta autoparkam. Volvo un citi izskatās, ka Viņi paši ir piedalījušies šo standartu izstrādē. Kādēļ mēs ko līdzīgi nevaram darīt šeit Eiropā par Airbus? Pavisam nesen es arī pats biju Airbus uzņēmumā, bija ļoti interesanta vizīte. Un tur bija arī pētījums par mm, emisiju mērķiem 2050. gadā, kur tiek teikts, ka emisijas šajā sektorā 2050. gadā būs 200-700% vairāk nekā tas ir bijis 2005. gadā. Un tas ir skaidrojams ar to, ka gaisa pārvedājuma apjoms ievērojami pieaugs. Jā, nu tas ir tas, ir, ko teicu par optimismu un par realismu, kur nepieciešams līdzsvers tālāk par iekšējiem uh, uh, ūdeņiem. Uh, Nu, kuģi kalpo mēram kādus 30 gadus. Arī uh, motori noveco un nozara tiešām mēs redzam arī ir krietni iepalikusi. Ko mēs varam darīt, lai mainītu šo kuģu motors, lai vispār kuģus atjauno daudz ātrāk? Un tad vēl Eiropas parlaments arī ir pieņēmis vairākus lēmumus 2021. gadam, taču izskatās, ka 2023. gadā tomēr tiks sasniegts mērķi attiecībā tieši uz ķīniešiem un krieviem. Si, monsieur Wim van de Kamp, nous resterons réalistes et très opportunistes. C'est ce que vous avez dit. Paldies. Būsim realisti, optimisti, Ertukungs. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an die. Uh... Äh, Lielas paldies äh, priekšsēdētā arī no manas puses visiem ekspertiem par uh, sniegto skaidrojumu. Es uzskatu, ka mēs ļoti bieži runājam par uh, vieniem un tiem pašiem tematiem. Un ļoti bieži ir tā, ka te ir runa par dažādu iesaistīto pušu pārstāvjiem, kas mums izklāsta savu nostāju, un tie, kas ir piedalījušies šādos paneļos, noteikti arī zinās, ka Eiropas uh, komisija atkal pie jums um, vērsīsies un jūs aicinās sniegt tādu vispārēju pārskatu, lai mēs saprastu, cik tālu mēs esam nonākuši attiecībā uz uh, dažādu veidā finanšu slogu. Pašlaik situācija ir tāda, ka mēs runājam ar jums katru atsevišķi. Tātad katrs no jums zina, kas jums ir jāmaksā, bet vēl zi vairāk zina par to, ka pārējiem ir jāmaksā mazāk. Un līdz ar to te notiek tāda vainas novēlšana uz citiem transporta veidiem un savstarpēji sevis salīdzināšana. Nu, to mums vajadzētu novērst. Uh, Šķiet, ka jums neizdosies eh, nevienu pārliecināt veikt tādu vispārēju pārskatu. Es, protams, saprotu, ka tas nav vienkārši, un šī salīdzināšana noteikti nav tik skaidra, bet mēs šeit mēģinam paskatīties, mums mēģinam iegūt šo vispārējo pārskatu, jo mēs redzam, ka katrs transporta veids, katrs pārstāvis jau mēģina to darīt ats, a, a, attiecībā uz sevi. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu saņemt Eiroviņetes direktīvas priekšlikumu no Eiropas komisijas, jo tā ir tiesība aktu iniciatora. Tātad mums vajadzētu paskatīties, ko mēs darījām pirms desmit gadiem. Mums vajadzēja padomāt, kas tika paveikts, kādi kompromisi tika panākti, un būtu patiešām žēl, ja mēs šo desmit gadu laikā neko nebūtu panākuši. Tieši tāpēc es gribētu vēlreiz vērsties pie jums aicinot um, visu sākt no jauna, mēģināt patiešām salīdzināt visus transporta veidus, un tad mēs arī varēsim saprast, um, kāds ir šis sloks, kur ir šis um, nacionālais noslogojums. Galu galā 28 atšķirīgās dalību valstīs iespējams, ka šī slodze ir atšķirīga. Uh, Piemēram, Vācijā iespējams uh, autoceļu noslogojums ir savādāks, un citās valstīs savukārt gaisa transports ir izteiktāks. Tātad mums vajadzētu domāt par šiem jautājumiem, lai mēs varētu arī saprast, kas attiecas uz infrastruktūru. Mēs redzam, kādas diskusijas pašlaik norisinās Vācijā attiecībā uz autoceļu maksu. Uh, Atklāt sakot, man nav konkrētu jautājumu. Es pārzinu šo situāciju, mēs viens otru jau diezgan labi pazīstam, un nu, tas drīzāk ir tāds aicinājums komisijai beidzot um, sākt virzīties uz priekšu. Pretējā gadījumā mēs vēl desmit gadus par to strīdēsimies. Merci. Paldies. Un tagad došu vārdu mūsu otrai koordinatorei Kilenenes kundzei. Viņa pārstāv GOE grupu. Lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisi kaksi kysymystä. Paldies. Man būtu divi jautājumi. Viens no tiem attiecas uz patērētājiem, uz pilsoņiem. Esam saņēmuši ļoti daudz sarežģītu jautājumu, tātad izmeši, klimata pārmaiņas, energoefektivitāte, aprites ekonomika, aplikšana ar nodokļiem, maksājuma sistēmas, degvielas izstrāde, jaunas tehnoloģijas, jaunu tehnoloģiju veicināšana. Kā ņemot to visu vērā, mēs varētu iesaistīt patērētājs pilsoņu šajā pārmaiņu procesā. Personīgi es uzskatu, ka arī cilvēku personīgā izvēle var ietekmēt šo jautājumu risināšanu. Uzskatu, ka visi noteikti zina, ka ja jums maciņā nav naudas, ir ļoti grūti kaut ko reformēt, attīstīt vai virzīt uz priekšu, vai mēģināt vērsties pret klimata pārmaiņām. Kā mēs visi kopā varētu nodrošināt šo efektivitāti, racionalitāti, izmaksu analīzi, tas palīdzētu mums, politiķiem, un palīdzētu arī jums, operatoriem, organizācijām, kas pārstāv šīs nozares. Tas ļautu mums nonākt pie saprātīgas izvēles, kas vienlaicīgi ļaut samazināt kaitīgos izmešus. Bet tas savukārt nenovestu pie situācijas, kur nozares tiktu m, mm, pilnībā uh, nomocītas un nevarētu vairs darboties ilgtspējīgi.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 tika runāts par to, vai mums būs mazāk izmešu nākotnē. Nu, es skatos uz visu komerciālāko sektoru, uz autoceļiem. Daži saka, ka autobuss ir nākotnes risinājums. Manuprāt, tas ir absolūts bezprāts. Ja mēs paskatāmies uz pētījumu, kas tika veikts Lielbritānijā, 90% gadījumu kad autobusi tiek izmantoti, tajos sēž 1,6 pasažieru vidēji, un tas ir 96% no uh, autobusu izmantošanas. Tātad jūs varētu sagaidīt, lai autobusā sēž 90 pasažieri, un tikai tad mēs to varētu saukt par vidē draudzīgu transporta līdzekli. Domāju, ka tas noteikti nekad nenotiks. Nezinu, vai vispār ir kāds brīdis dienā, kad uh, lieli autobusi tiek izmantoti simtprocentīgi. Varbūt tā tas notiek uh, lielās pilsētās, bet ārpus tām lauku reģionos autobusi pārvietojas un tajos sēž tikai mm, ļoti maz pasažieru un līdz ar to tie ir pat ekoloģiski neizdevīgāki nekā vieglās automašīnas. Uh, Nu, tagad paskatīsimies uz kravas automašīnām, uz uh, Eiro 6 modeļiem. Ja tie tiek izmantoti Parīzē, tad uh, izmeši ir uh, īsnībā tīrāki nekā mm, normālais gaiss Parīzē, tad tiešie gaisa rādītāji Parīzē. Problēma ir tāda, ka Eiropas eh, Savienība ir radījusi tādus tiesību aktus, kas ir noveduši pie tā, ka Zviedrija ir spiesta mainīt eh, savus tiesību aktus. Tātad Zviedrijā tiek izmantotas kravas automašīnas, kas nāk no austrumu valstīm. Un šie šofēri saņēma absolūti niecīgas algas. Uh, Tāpat ir arī citas šāda veida kravas automašīnas, kas um, izvēlas iebraukt mūsu valstī vienkārši tāpēc, lai nepirktu dārgāku dīzeļdegvielu kaut kur citur. Vēlos norādīt, ka šie kravas automašīnu šoferi ar savām zemējām algām un ar savu ļoti slikto tehniku um, rada ļoti daudz izmešu. Kāpēc uh, tā tas notiek, tāpēc, ka ir pieņemti šie kabatāžas noteikumi. Tagad eh, pāriešu pie privātajām automašīnām. Uzskatu, ka šīs idejas par elektriskajām automašīnām ir absolūti nejēdzīgas. Tiek ražoti litija akumulātori, kas sevi ietver ļoti daudz dažādu toksisku vielu tās tiek izmantotas šādu akumulātoru ražošanā. Mums vajadzētu paskatīties uz alternatīvām, um, pameklēt uh, citas degvielas, vajadzētu izmantot uh, citas pieejamās degvielas, kas uh, nav tik piesārņojošas. Mums vajadzētu pieņemt noteikumus, kas nepieļauj zinām praksi. Uh, mēs redzam, ka ir daudz šādu kravas automašīnu, kas rada ārkārtīgi lielu piesārņojumu. Tagad došu vārdu deputātiem, jo ir izteikušies visi koordinātori. Tā kā laika mums nav daudz, katram deputātam ir atvēlēta viena minūte, lai varētu uzdot konkrētu īsu jautājumu. Došu vārdu tagad Lukašenkas kundzei. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Šis ir ļoti komplicēts jautājums, tāpēc ar vienu minūti noteikti nav gana. Mūsu debates eh, ir parādījušas, cik sarešķītas ir eh, šīs tēmas. Ir ārkārtīgi grūti nodrošināt izmešu samazināšanu un konkurētspēju. Mūsu sapņi, mūsu vienošanās, mūsu mērķi ļoti pārsniedz mūsu iespējas un kapacitāti, un arī um, to, kā sabiedrība mūs uztver dalībvalstīs. valstīs. Mēs šeit runājam par elektroautomašīnām. Uzskatu, ka tas ir pareizais virziens. No otras puses, Eiropas Savienībai trūkst infrastruktūras. Jūs eh, varat nobraukt eh, simts kilometrus, neuzlādējot eh, akumulātoru. Es īsti nevaru iedomāties, kā jūs varētu braukt pa šoseju šādu automašīnu. Nu, ja runa par smagajām automašīnām, kas iebrauc konkrētās valstīs, mm, par ko izteicās iepriekšējais runātājs, mēs nepievēršam pietiekamu uzmanību šīm automašīnām. Šo automašīnu dzinēji neatbilst mūsu standartiem, jo īpaši, ja šīs automašīnas nenāk no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpat arī tiek izmantota degviela, kuras kvalitāte ir ļoti atšķirīga no uh, mūsu uh, degvielas. Vai kāds vispār ir papētījis šo jautājumu, vai šāda degviela vispār ir akceptējama mūsu vienotajā tirgū? Protams, runājot par sabiedrisko transportu, mm, mm, pilsētas ir viena lieta un lauki ir kaut kas pavisam cits. Uh, Eh, Krāmerkungs, es pārstāvu šeit Lundes kundzi, un es šeit gribētu runāt kā koordinators, nevis kā parasts deputāts, tāpēc man noteikti vajag vairāk uzstāšanās laika. Ja visi uzskata, ka ārējās izmaksas ir jāinternalizē, visi iestājas par mobilitāti, bet tehniski nekas nemainās, tas vienkārši nefunkcionē. Mūsu mērķis ir nodrošināt mobilitāti un aizsargāt klimatu. Abas lietas ir iespējamas, bet es gribētu sākt vispirms ar. Uh, um, auduceļu. Uh, pirms 45 gadiem Mīnhenes mērs teica, ka automašīnas nogalina mūsu pilsētas. Mm, mums vajadzētu nodrošināt, lai visas automašīnas nāk no, um, mm, ir elektriskas un visas degvielas ir atjaunīgas, tad mēs varētu samazināt sastrēgumus un mēs varētu nodrošināt arī vairāk vietas pilsētās. Uh, Mums ir vajadzīga mobilitātes absolūta reforma. Ja mēs atceramies, ka 90% no a, automašīnu vadītājiem, tad 90% no visiem a, automašīnu braucējiem ir, a, braucējiem ir īsāki par 6 km un lielākā daļa automašīnu pārsvarā stāv, tad uzskatu, ka tas arī nav pieņemami, tas ir jāmaina. Zu den Airlines. Tagad par aviolīnijām. Protams, ka mums ir jādomā par visiem transporta veidiem. Daži transporta veidi iespējams ir zaļāki par citiem, bet eh, vairāk nekā pusi no cilvēkiem dzīvo tieši pilsētās. Aviolīnijas eh, katru gadu saņem 30 miljārdus eiro no nodokļu maksātājiem kā dāvanu, no atšķirībā no dzelzceļiem, kas neko um, nesaņem. Tieši tāpēc arī dzel, braucieni ar dzelzceļiem ir eh, padarīti par ļoti dārgiem, un tas tiek darīts mākslīgi. Piemēram, no Štūtgārtas uz Frankfurti ir pieejami lidojumi. Nu, tur var aizbraukt eh, pa stundu ar vilcienu, bet ar lidmašīnu lidot vienkārši ir lētāk. Tagad došu vārdu Demis Māker kungam. Ja, dank u wel. En ook ik ga lekker Nederlands spreken. <laughs> Paldies. Es arī eh, jā, vēlos izteikties savā dzimtajā valodā. Gribēju uzdot jautājumus Jonārta kungam. Mēs iestājāmies par jaunu autotransporta parku. Uh, Eh, veicinot dažādus eh, fiskālos stimulus. Bēļģijā, kur es dzīvoju, ir tāda nodokļu sistēma, kas veicina eh, tieši uzņēmuma auto izmantošanu. Līdz ar to tagad Beļģijā ir ļoti daudz mašīnu. jo daudz cilvēki izvēlas tieši izmantot un braukt ar uzņēmuma auto. Un tas nodara milzīgi kaitējumu citiem transporta līdzekļiem, transporta veidiem. Un tām ir savas sekas, izmaksas, izmaksu eksternalizācija un tā tālāk. Tālāk, runājot par komisijas paziņojumu. Izskatās, ka eh, šie noteikumi ir citādāki. Nekomunitārijos tirgos izskatās, ka ir eh, cita situācija, ka tiek sarās pie citveida alternatīvām. Tad jautājums ir, vai, vai tiek daudz investēts tehnoloģijas, kamēr citi to dara. Meisners kundze, bet mēģiniet izteikties īsi, ja mēs gribam dzirdēt mūsu eksperta atbildes. Meisners kundze, nu, man šķiet, ka man tagad būs jāgaida, e, kad eksperta atbildēs. Jā, e, patiešām mēs redzam, ka ļoti daudzās nozarēs jau ir uzsāktas dažādas aktivitātes, lai samazinātu izmešus. Uh, Nu, uh, tieši tāpēc mums arī ir jādomā par infrastruktūru alternatīvajām enerģijām. Pirms dažiem gadiem mēs uh, sagatavojām šādu priešlikumu, un es zinu, ka uh, parlaments gribēja šeit iekļaut daudz ambiciozākus skaitļus, bet dalībvalstis tam nepiekāpās. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja runa par autotransportu, tad šo mobilitāti mēs varētu nodrošināt tikai tad, ja mums būtu šīs uzpildes vietas. Uh, Mm, tas būtu nodrošināms kaut kur pie uzņēmumiem vai kaut kur citur. Pie tā mums vēl ir jāstrādā. Man ir daži jautājumi. Tika runāts par šo modālo pāreju. Ehm, Bas Aihots par to runāja. Kāpēc tad īsti eh, tik, nav nekas noticis? Šķiet, ka pārāk daudz tiek runāts par autotransportu pārcelšanu uz dzelzceļiem, bet eh, par iekšējiem ūdensceļiem tiek mazliet aizmirsts. Uh, E, tāpat arī mums vajadzētu domāt par šiem intermodālajiem mezgliem un e, par pievienojumiem jūrai. Tātad, ja runa par e, dzelzceļu sektoru, varbūt tas neattiecas tik daudz uz Šveici. Šveicē varbūt tas viss funkcionē ļoti labi, bet Vācijā un citur, manuprāt, pārāk maz tiek izmantotas tehnoloģijas. Tātad netiek darīts nekas daudz, lai pārceltu šīs kravas no uh, um, autoceļiem uz dzelzceļu. Tātad uh, ir vajadzīga pārstruktūrēšanās, lai to varētu paveikt. Vēl viens jautājums par iekšējiem jūras ceļiem. Es īsti nesapratu, ko jūs teicāt, ka ūdeņradis netiek atļauts uz baržām. Kāpēc? Es īsti to nesapratu. Un uh, Ferhovena kungam jautājums. Jūs runājāt par infrastruktūru. Nu, taisnība. Bet gribētu zināt, vai jums ir ostu saraksts, kas neparedz eh, infrastruktūru eh, kanalizācijas ūdeņu menedžmentam. Tikko dzirdēju um, no Baltijas jūras no cilvēkiem, kas eh, tur brauc ar savām jahtām un uh, ostās viņi vienkārši nevar atrast vajadzīgo infrastruktūru šādu notikūdeņu apstrādē, un viņiem vienkārši tas viss ir jāizkārš jūrā, manuprāt, tas ir absolūti nepareizi. Mēsners kundze, jums bija atvēlēta tikai viena minūte, un nākamajiem runātājiem noteikti es neļaušu tik ilgi runāt. Grāsvandaras Hainces kundze. Jā, jā, es izteikšos īsi. Jā, no visām pusēm mēs jūtam, ka uh, Ehm, tiek daudz kas darīts, bet, protams, ka mums vajadzētu apkopot šos datus. Es uzklausīju Suterkungu ļoti uzmanīgi, un es uzskatu, ka eh, vajadzētu noteikti samazināt eh, smago automašīnu izmantošanu. Pat esmu no Dienvidu Tiroles, un eh, divi miljoni smago automašīnu brauc šajā reģionā. Gribētu zināt, ehm, kādus pasākumus jūs esat paredzējuši, lai mēs varētu sasniegt šos mērķus. Eiropas Savienība investē ļoti daudz naudas, bet mums ir um, daudz un dažādi aizliegumi. Šķiet, ka mums uh, ir grūti nodrošināt uh, šos kravas pārvadājumus, nodrošināt, lai tie būtu pietiekami peļņu uh, insoši. Paldies, paldies, ka respektējāt jums atvēlēto laiku. Nākamais runātājs. Miltenberg kungs. Nu, es eh, negribu likt vilties Vīmam Vanderkampam un turpināšu savu uzstāšanos Nīderlandiešu valodā. Paldies, paldies visiem. Runājot uh, par investīciju finansēšanu, komisija paredzējusi tieši, ka FC Junker fonds spēlēs galveno lomu. Kāda jums ir bijusi pieredze līdz šim? Ar šī fonda izmantošanu, lai finansētu infrastruktūras. Tālāk, vai ir arī tādi specifiski gadījumi, piemēri, uh, Eh, kur ir saņemts daudz uh, finansējums, bet tik un tā ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts un par stratēģiju. Vai, jo, vai ir kas tāds, kas vēl trūks stratēģijā? Nepieciešams samazinā, investēt uh, emisiju samazināšanā. Paldies, Koškungs. Jā, man būtu jautājums Sutera kungam. Uh, Eh, tāpat kā Vims Vanderkams, es arī brīnījos par jūsu skaitli šie 5 miljārdi eiro eh, ārējās izmaksas un 90% no autotransporta. Mani interesētu, kā tad šī izdevuma tiek izmantoti. Jūs runājāt arī par to, ka eh, šīs izmaksas nāk kaut kādā veidā par labu tautsēmniecībai. Es gribētu par to vairāk dzirdēt. Paldies. Man būtu jautājums Žanart kungam citiem. Jūs visu runājat par eh, vajadzību pēc enerģijas. Tagad eh, tiek uzlabot arī te tiek atbalstīta dažādas nekonvencionālās gāzes, eh, šķidrie gāzes, degvielas, biotermiskie hibrīdi degvielas un tā tālāk. Tā joprojām ūdeņradis. Vai jūsuprāt šī lielā daudzveidība, kas jā varbūt ļauj nodrošināt maigāku pāreju, varbūt tas drīzāk nozīmē, ka nav rasts pareizais risinājums un ka mēs varbūt neejam gluži nākotnes virzienā. Un noslēgšu op optimistisks nots, mums tomēr ir izdevies pielikt punktu ogļu lokomotīvēm Tas ir labi. Paldies! Un tagad o, skatos, jā, jautājumu ļoti daudz, jautājumu par 500 miljārdiem, par šīm ārējām izmaksām ir jautājums par eiro viņai, tie pārlietotājiem, kas jāizceļ vairāk. Tik daudz dažādi jautājumi, jo man laika nav. Bet, nu, jums ir divas minūtes, eksperti. Šakā, šakā, labi, labi. Katram, katram divas minūtes. <laughs> ah, vous avez eu peur. C'est bien, dans cette commission, vous suivez, même s'il est un peu tard. Jā, ļoti labi. Visi tomēr eh, uh, ir koncentrējušies, pat ja ir diezgan vēlu, vēls. Sāksim ar ekspertiem, lūdzu. No labās puses, paldies priekšsēdētāji, saka Joneta kungs. Atbildot uz Vanda Kampa kungu jautājumiem par atšķirību starp ASV un es, priekšsēdētāji, es jūs pārtraucu. Sāksim eh, no labās puses ar aģentūru un tad pie jums. Es neteicu, ka jūs būsiet pēdējais. Yeah, no, nu, sorry, I just didn't. Um... Jā, paldies. Es nedzirdēju vienu konkrētu jautājumu man. <laughs> But, um, Well, just uh, I can make some uh, some reflection. I mean, basically what I what I heard a lot is is the is about. Jā, kaut ko tomēr teikšu par efektivitāti. Arī tas jau bija redzams uh, tabulā par iespējamiem risinājumiem. Mēs ejam dažādos virzienos, un efektivitāte ir ļoti vajadzīga, tāpat kā investīcija jaunās degvielās un tehnoloģijās. Nu, lieta ir tāda, ka izaicinājumi ir lieli, To mēs arī redzējām tabulā. Tad ir ievērojams samazinājums par emis, attiecībā uz emisiju līmeni, kāds ir tagad. Mēs te runājām par pāreju. Tās ir arī pamata izmaiņas sabiedrībā. Daudz arī ziņojumā mēs runājam par uh, dažādām attiecībām starp dažādām nozarēm. Te runājam par transportu nozari, jā, bet kas notiek, piemēram, zemes izmantošanā, industrijā, kas notiek lauksaimniecībā, turismā. Arī tas uh, viss spēlē savu lomu arī transporta emisijās, jo bieži vien tas, kas tiek mērīts arī un kas notiek arī citos sektoros, nozarēs, tas var ietekmēt situāciju Nu, lūk, gribēju tikai norādīt uz to, ka ir šī sistēmiskā um, sistēmiskā sasaista ar dažādām nozarēm. Šī saikne starp trans, pieprasīja pēc transportu un seg pieaugumu, protams, ka šī saikne ir redzama. Un jānoskaidro, kādas ir šīs vajadzības, kādi dažādi transporta veidi, kādi ir nepieciešami mūsu ekonomikai, mūsu labklājībai. Uh, un kas varbūt nav tik vajadzīgs, piemēram, pilsētās, ir redzami piemēri. Paldies, jūs kaimiņš. Saterkungs. Uh, Jā, man tika uzdoti dažādi jautājumi. Tātad viens attiecās uz metodiku. Nu, es nevaru jums tagad uh, lasīt uh, referātu par metodiku, mums jau ir gadiem ilgas tradīcijas par to, kā tiek apmek, apmek, aprekst, ap, aprēķinātas šīs ārējās izmaksas. Tāpat eh, ir arī um, dažādi pētījumi, kas tiek aktualizēti. Un, eh, protams, mēs arī vērtējam ekosistēmu kaitējumu. Tas noteikti arī beigās kaut ko izmaksās, un arī šeit ir vajadzīga informācija. Jā, protams, mums ir vajadzīgi jauni skaitļi, mums ir jāpamatojas uz izdevumiem un ir jānodrošina finansējums. Šādus pētījumus mēs um, veicam ļoti bieži, man tas liekas ļoti interesanti, bet es īsti nezinu, vai uh, šādu datu pieejamība daudz ko maina. Kā jau es uh, minēju, šādi dati mums ir, un tas tiek darīts. Ja mēs paskatāmies uz visiem transporta veidiem, tad šķiet, ka neviens no transporta veidiem nemaksā visu to, kas tam būtu jāmaksā, ja runa par infrastruktūru un tā tālāk. Uh, Jā, šeit ir ļoti daudz dažādu um, pētījumu, bet mēs īsti tā nevaram aprēķināt uh, sabiedrības ieguvumu un uh, ekoloģiskos zaudējumus. Protams, ka šis iegums arī ir liels, bet uh, diez vai um, um, šeit vajadzētu to sekt ar ārējiem izdevumiem. Uh, Ja MUV ģenerāldirektorāts eh, tagad veic tādu plašu pētījumu, kur mēs redzēsim arī to, kas attiecas uz internalizāciju, kas šeit tiek iemaksāts, es ceru, ka tas būs noderīgi. Par pasākumiem. Um, ja runa par um, Šveici un par kravas pārvadājumiem Šveicē, varbūt kolēģis no Šveices dzelzceļa varēs labāk atbildēt. Žonāta kungs tagad. Lielas paldies! Jā, atgriežoties pie Vanda Kampkunga jautājumu. ASV un Eiropas Savienība. Es gribētu atgriezties pie jūsu aicinājuma salīdzināt realismu un optimismu. Nu, realisms ir tajā, ka tirgus Amerikā un Eiropā atšķiras ir dažādas juridiskās, prakse, eh, dažād juridiskās prasības smagajām automašīnām ASV, tādēļ arī tur atšķiras šie transporta līdzekļi, tāpat arī ceļu infrastruktūra ir ievērojami atšķirīga starp ASV un Eiropas Savienību. Nu, tad skatot atšķirības starp bailout un arī par šo apjomu prasībām volume requirement un arī degvielas samaz patēriņu tonāžu uz kilometru. ES smagās automašīnas emite 60% mazāk CO2 emisijas nekā ASV smagās mašīnas. Šodien tas notiek pat uh, bez šiem standartiem Eiropā smagajām automašīnām. Un ko darījuši smago automašīnu ražotāji pēdējo piecu gadu laikā? Jūs redzēsiet, kā vidēji uh, samazināts par 8% degvielas patēriņš. Un tas ir saistīts ar to, ka beigās degvielas patēriņš nozīmē izmaksas a, transporta lietotājiem viena trešdaļa, un te kolēģis pa labi noteikti varēs arī to paskaidrot, viena trešdaļa no transporta izmaksām ir tieši saistīta ar degvielas patēriņu. Tādējādi, jā, šeit ir ir um, automašīnu, transpor, automašīnu īpašnieki interesēti alternatīvās degvielās. Tālāk par uh, uh investīcijām alternatīvos avotos, uzdeva arī Demis Makarkungs šo jautājumu, nu, piemēram, skatoties, kādas ir tendences. Es nedomāju, ka tagad mums ir jāraug uz to, kāda situācija dažādos reģionos, bet ir jāsaprot, uh, kurš kāda ir šie patenti. Un mēs redzam, un te ir jārunā par to, kurš izvēlas eh, un kā tiek piemēroti šie eh, patenti. Tālāk par elektrības automašīnām. Ķīna ir līderis, protams, tas ir liels tirgus, otrā ir Eiropa un ASV trešā vietā. Tas tā jūs informācijai. Paldies, Mēģkungs. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es mēģināšu izteikties pēc iespējas precīzāk. Jā, precīzāk jautājumi bija ļoti daudz, atbildēšu arī rakstiski, ja nepieciešams. Et, piedāvājums par caurskatāmību, mēs to varam tikai atbalstīt, mums nekas nav slēpjams, taču ir jāsalīdzina līdzina, salīdzināmas lietas. Sauzemes transports ir jāskat kopumā gan kā privāta transporta līdzekļa izmantošana, gan profesionālajie pakalpojumi. Un tad arī profesionālie pakalpojumi jāaprēķina atsevišķi. Un, kad mēs runājam par citiem transporta līdzekļiem, transporta veidiem, jārunā par arī profesionāliem pakalpojumiem. Mums ir jā, vislabāk jāizmanto katrs transporta veids Lungrēna kungs Zviedrijā šajā piemērā, ko jūs sniedzāt, var jums tikai piekrist. Ja autobusu nevar pārvadīt uh, ar peļņu, tad es nezinu, kā uzņēmums vispār var izmantot vēl šo autobusu. Ir jāizmanto attiecīgie transporta veidi, kur tas ir pamatoti. Piekrīt Vanda Kampa kungam, mums nav nepieciešams mazāk sauzemes transports, bet vairāk un labāk. Mēs pārstāvam 70% no šiem model share, profesionālais transports pieaug. Un te mums ir jārunā par to, kā mēs varam regulējumu padarīt labāku un viedāku. Tad vēl. Krāmerkungs, paldies! Jūs arī apstiprinājāt to, ko teicām sākumā. Mums ir arī jādomā par to, ka mainīsies arī mūsu nozarē un aktivitātes. Uh, lietotāju uzvedība. Nu, mūsu bremzē dažādas nacionālās stratēģijas, mūsu nozara ir pārobežu, mēs neapstājamies pie pilsētas robežām. Ekot kungs, Rotterdamā ir aizliegums izmanto dīzeli vai pat dabas gāzi, līdz 2020. gadam būs šāds aizliegums. aizliegums. Tad ir arī, kā mēs nes kundze teica, ir jau direktīva, kur būs šis aizliegums līdz 2025. gadam. Uh, Nu, kaut kas te gluži nesaskan. Mums ir nepieciešama tehnoloģija neutralitāte, īstenojamība un noslēgumā, piemēram, Delī kundze, ja ir divi transporta līdzekļi, tad jums ir jāuzdod jautājums, kā darba veids šie transporta līdzekļi. Un te tur būs um, runa par attiecīgo enerģiju, kas tiek izmantot un tehnoloģiju. Paldies, uh, Beškungs! Sākšu ar komentāru pār dzīves cikla emisijām. Te vairāk kārt izskanējušas jautājums. Ir uh, tad, tad, uh, transport, vieglie transporta līdzekļi, dzelzceļš, privātie transporta līdzekļi, tad šīs, e, šie emisiju rādītāji. Tad, tad elektriskais transporta līdzeklis ir draudzīgāks Un, eh, un protams, eh, degvielu transporta līdzekļos tiek izmanto degviela. Fosīlais kurināmais. Te es runāju arī par vidējiem šiem radītājiem. Tālāk. Kā veicināt eh, starpmodālo kravas transportu? Piekrītu, ka ir nepieciešamas investīcijas. Uh, lai veicinātu šo transportu, šo krāvas transportu. Piemēram, no dzelzceļa uz sauszemes transportu. Tas viss ir jāfinansē ar jauniem, infra, jaunu infrastruktūru, lai atvieglotu, uzlabotu transportu un šo pārvedājumu. Tad arī svarīgi radīt piedāvājumus, lai to varētu izdarīt. Kā to izdarīt? kā tad cilvēki, lai labāk izmanto dzelzceļu ar eh, mudinājumiem. Nu, Šveicē mēs te paredzam eh, ekonomiski pielietojums izmaksas, lai vieglāk varētu, nu, izmantot dzelzceļu transportu. Tālāk jautājumu par investīcijām. Nu, Šveicē mums ir izcinājums, ir ļoti koordinēts veids, arī sabiedrībā pieņemts veids, kā mēs finansējam infrastruktūru. Jau gadu mums ir infrastruktūra fondi, kas nosedz visus izdevumus attiecībā uz uh, dzelzceļa sistēmas atjaunošanu, uzlabošanu. Te ir dažādi finansējuma avoti, un šogad bija arī balsojums par to, lai šādu fondu izveidot arī sauszemes transportam. Nu, lūk, šie ir iespējami risinājumi, lai šīs investīcijas arī tiktu izmantotas saskanīgā stratēģijā arī sauszemes transporta jomā. Un tagad Navārčikungs. So, uh, I took note of uh, two to three. Jā, paldies. Pieņem zināšanai. Viss sacīto un tālāk par aviāciju ambīciju. Tas tiesa, jā, ka mēs saskaramies ar uh, jauniem izaicinājumiem, pieaug gaisa satiksme. Līdz 50. gadām mums protams, būs arī šīs emisijas lielākas, un tas arī ir vairāk arī saskana ar šo divu grādu scenāriju. Kā mēs to varam sasniegt? Ir tad, tad šīs kopējas debesis, vienādās debesis, gaisa telpa, pareizāk sakot, un oglekļa tirgus, kas tur paredzēts, un tad ir jāveicina arī investīt, uh, inovācijas. Ir uh, tīro debešu projekts, uh, valsts privātā partnerība. Te runai par 4 miljārdiem eiro. Divas trešdaļas no šīs summas finansē pati industrija. Tas ir svarīgi, bet ja salīdzināt šo ar uh, to, ko mēs Airbus investējam uh, investīcijā un pētniecībā 3 miljārdi gadā, tad jūs redzat šo apmēru. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai politiķi, likumdevēji stiprinātu, aizsargātu šīs svarīgās pētniecības programmas. Tālāk arī bija jautājums vēl par dzelzceļu transportu pret gaisa transportu. Ir kas ļoti svarīgs, kas notika 20 gadus atpakaļ kā tika izveidots vienotais aviācijas tirgus. Tās ievērojami mainīja gaisa transporta industriju un tas palielināja konkurētspēju. Tad, kad es sagatavojos uh, šīm debatēm, ir kāds pētījums vīdes NVO. Ir tātad Madrides-Barcelonas līnija. Cik maksā vilciena biļete no Madrīdas līdz Barcelonai? Tur ir viens operators. Un tas ir normāli, jo tirgus vēl nav atvērts eh, dzelzceļa nozarē tieši, kas attiecas uz vietējiem pārvedājumiem, bet cik maksā lidmašīnas biļete, tur eh, operē piecas aviolīnijas. Trīs spāņu, viena portugāļu un viena norvēģu aviolīnija ar dažādiem biznesa modeļiem. Tur ir gan lētās aviolīnijas, gan eh, dārgās. Monopola situācijā ir eh, augsta cena, bet kur ir konkurence, tur ir zema cena. <laughs> Merci, merci beaucoup. Vous avez compris le signal. Donc c'était. Paldies. Tātad, Karinda Šepers kundze atbildot uz Vandekāmpa kunga sacīto par vecajiem kuģiem. Vecā kuģi var būt ļoti jauni motori. Ja vecs motors nenozīmē ka tas eh, rada vairāk emisijas nekā jauni motori. Tas var skanēt paradoxāli, bet to mēs arī redzējām veicot reālā laika mērījumus un tiešām daudz strādājām, lai redzētu, kāda ir reālā laika mērījumi un rezultāti. Tālāk mēs varam o, eh, tikai augstu novērtēt parlamentu izrādīto atbalstu, arī bāržu operatora atbalstu par eh, tīro um, kuģniecības ceļu eh, projektiem. Notiek nu, pašlaik dažādas diskusijas eh, ar komisiju EIB, kur varētu iegūt nepieciešamo finansējumu, un arī jūsu atbalstu mēs augstu novērtētu. Tas būtu ļoti liederīgs, jo bāržu operatori vēlas tiešām šeit progresēt. Tālāk Meisners kundzes jautājums par šo uh, modelo pāreju. Nu, tagad nav tik daudz problēmas ar esošo tirgu. Konteineru kuģi un citi kuģi. Tur jau tagad ir multimodāli operatori, kas ir ļoti aktīvi. Problēma ir tajā, ka grūti, grūti iekļūt jaunos tirgos, kontinentālos tirgos. Tas sāks jau ar apmācību, piemēram, loģistikas apmācība. Jūs saņemat tiešām ļoti maz informāciju par iekšējiem nav, uh, kuģi, šiem navigācijas ūdeņiem. Uh, īsti nav skaidrs, kā izmantot šos transportus, un tad arī mēs jau strādājam šai virzienā, bet jādara vēl vairāk. Uh, lai tiešām būtu jau loģistikas um, apmācības programmā tiktu mācīts, kā izmantot uh, iekšzem, iekšējos uh, ūdeņus un transportus. Tālāk. Arī tehnoloģijas, kas attīstās, loģistikas informācija, kur atrodas mans sūtījums, kad tas ieradīsies un tam līdzīgi. Nu, pārobežu līmenī mēs gribam, lai tiešām tas būtu pieejam loģistikas operatoriem, lai vienkārši būtu to vieglāk izmantot arī jo, ūdens transportos. Mēs gribam, lai kuģi būtu pilni, piepildīti, gan ekonomiski tas ir izdevīgi, gan arī vidē draudzīgāk gribējām to iekļaut šajā direktīvā, tas nebija iespējams. Tad ir nepieciešams arī vairāk investīcijas infrastruktūrās un arī uh, starpsavienojumos ostās. Un pašlaik ar FC uh, tas vēl nedarbojas. Šādi projekti netiek finansēti. Un tagad uh, Verhoven kungs. kungs. Vandekāmpa kungs. Uh, par uh, Eiropas parlamentā. Uh, ļoti šo apņēmīgo nostāju attiecībā uz ETS. Tas viss ir ļoti labi, ambīcijas, tas ir labi, kā vislabāk to sasniegt. Eh, kā strādā starptautiskais organizācijas, ir jāizvērās no polarizācijas. Tā, no vienas puses attīstītās valstis un jaunatīstības valstis nevajadzētu spērt kļūdainu soļus Tas, par ko jau mēs vienojamies starptautiskajā jūras organizācijā divus gadus atpakaļ, tas jau ir milzīgs solis uz priekšu. Dažas lietas, protams, vēl varam koriģēt, jo par ETS mēs vēl runāsim un diskusijas notiek. Maisners kundas jautājums, divu laikam jautājumi arī par šo modulu shift. Tas arī ir jautājums, kas attiec uz jūras transportu. Uh, Un te iespējams ir viena lieta darāma kuģniecībā - noslēgt iekšējo tirgu. Uh, jo nu, mēs esam vienīgais transporta veids, kur mēs vēl neesam to īstenojuši. Runāju tieši par ziņošanas formalitātēm. Arī komisijai būs priekšlikums pārskatīt formalitāšu direktīvu, eh, par izlīdzīgotu ziņošanas formalitāšu direktīvu, un arī tas sagaidām ir uz parlamentu atbalstu par uh, ostu uzņemšanas uh, um, aprīkojumu. Iespējams, man nav sāraksta, bet tieši arī kruīz industrijā mēs daudz strādājam, lai uh, to nodrošinātu. Un tad arī ar atkritumu direktīvu ostām mēs strādājam, tur daudz jautājums varam risināt, ir konkrēta problēma. Par uh, ūdens attīrīšanu. Bet ir šis konflikts sulfātu direktīvu un ūdens pamatdirektīvu. Dažos gadījumos tad ir iespēja, piemēram, izmantot šo sēru, jo tas nenodara kaitējumu ūdens kvalitātei, citās ostās to nevar izmantot šo sēru. Un tad, nu jā, ir nepieciešams juridiskais pamats, ja uzņēmumi veic investīcijas, tad ir uh, viņiem jābūt drošām, drošiem, ka būs arī nepieciešamais aprīkojums. Uh, katrā ostā. Paldies! Noslēgumā vārds referentam, dažiem vārdiem, un tad es noslēgšu. Uh, Pavisam īsi vēlos visiem pateikties un teikt, ka ziņojumā mēs, protams, atvērsim horizontālus tematus, tos jau tika teikt sākumā, kad runājam par uh, Uh, loģistikas cēnu noteikšanas uh, prakšu izmaiņām, un tas būs tāds horizontāls temats, un tad pievērsīsimies atsevišķiem sektoriem, kur redzam uh, dažādas attīstības tendences. Tāda būs ziņojuma struktūra, lai varētu aptvert visas tendences. Un, uh, Nu, nu, tad vēl ir izaicinājums, tas vēl saistās ar Vande Kampa kunga teikto, ka ir jāatrod līdzsvars, jo, ja apzināti izaicinājumi un to steidzamība, ir arī skaidra prasība lūgums no nozars pārstāvjiem virzīties pakāpeniski. Un te tad ir mūsu loma rast šo līdzsvaru, un Vanda Kampakungs, nu es neteiktu, ka tas ir optimisms pret realismu, jo Parīzes eh, mērķi ir realistiski, jo tomēr runa ir par klimata pārmaiņu novēršanu, un tā tad runa ir par realismu pret realismu, kas ir vēl jo grūtāk līdzsvar atrašanas ziņā. Nu, katrā ziņā um, strādāsim, un droši vien aprīļa pirmajā nedēļā būs eh, projekts, bet tas eh, tikai būs sākums visam šim procesam. Uh, Liels paldies, saka priekšsēdētāji, mēs varam aplaudēt mm, dalībniekiem, jo viņi tiešām bija uzdevuma augstumos. Varam tiešām uzteikt viņu darbu un mm, ļoti vērtīgi, ka varējām viņus uzklausīt par šo tēmu mm, un zemojām emisijām un liels paldies referentam par debašu moderēšanu. Šī ir tēma, kuras risināšana tikai sākas, mēs vēl esam ļoti tālu pie mērķu sasniegšanas, 2050. gads ir tālu, bet, nu, reizēm uh, Eh, lietas norit ātrāk kā domāts, un mm, eh, sauzemes, dzelzceļa, gaisa transporta jomā, nu daudz kas ir iespējams, ir jau dažādas viras, es pat esmu uh, ilgspējīgas pilsētu mobilitātes referente, un viedo pilsētu projekts ir uh, atzinīgi vērtēju Malmi, Zviedrijas pilsētu, kur pirms divām gadām saņēma uh, snups balvu, ko piešķir par eh, mobilitātes sasniegumiem. Nertuga kungs runāja par eiro viņeti, ir jautājums par TNT, Junkera plāns, lai pāriet uz tādiem transporta veidiem, kas ir mazāk, emis, mazāk piesārņojuši un ir multimodālais aspekts, kas būs jāpastiprina. Protams, es te raugos eh, auto. Uh, Eh, industrijas eh, virzienā. Mums būs jūs jāatbalsta, ir arī jāstimulē dzelzceļa transports, nevar eh, nostrādīt nozāres pārstāvis pret likumdevējiem. Mērķis ir viens, bet ir eh, zināmas lietas, kas jāizpilda, bija ziņojumi par šo tēmu, un es ceru, ka mēs nonāksim pie īstenas autosektora reindustrializācijas, jo tas ir liels izaicinājums jo eh, nozarē strādājušo skaits ir 13 miljoni. Redzat, cik liels ir izaicinājums sveicu Basu Ekholtu par mm, paveikto, un es ceru, ka būsit uzdevuma augstumos, jo runa ir par mm, planētas likteni, par cilvēku veselību, runa ir par piesārņojumu un uh, sektoru, uh, kurā, kurš ir ļoti svarīgs. Uh, tiešām eh, varam aplaudēt mūsu referentam un ēnu referentiem, kas eh, būs balsts mm, šajā ziņojumā, kas cerams būs ambīcijām pārpildīts. Ne partez pas, ne partez pas! Bet eh, lūdzu, nesteidzieties prom, nesteidzieties projām, turpināsim darbu. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez saluer nos... Dāmas un kungi, lūdzu, ja jūs vēlaties eh, runāt ar mm, diskusijas dalībniekiem, tad eh, aicinu jūs pamest zāli. Alors, je le répète, on n'a pas beaucoup de temps. Atgādināšu, ka laika nav daudz, un uh, eh, Erbusa kungs. Tjerī Novaska kungs. Lūdzu, lūdzu, aicinu jūs vest sarunas ārpusē. Turpināsim lūdzu darbu. Paldies! Uz drīzu tikšanos! Paldies ekspertiem! Turpināsim ar devīto darba kārtības punktu par eh, tiesību aktu, likumdošanas aktu, normatīvo aktu normu tuvināšanu starp dalību valstīm attiecībā uz prasībām eh, pieejamības jomā, kas tiek piemērotas eh, precēm un pakalpojumiem. Došu vārdu ziņotājai Keitai Teilorai, pēc tam dosim vārdu ēnu referentiem un tad varēsim iztaujāt komisiju, kurai arī lūksim uzstāties. Teiloris kundze, vārds jums. Well, thanks very much, Chair, and, um... Teilora kungs, liels paldies priekšsādātāju, un es vēlētos pateikties ēnu referentiem par konstruktīvo ieguldījumu un pacietīgo attieksmi diskusiju gaitā, un arī, kad uh, bija uh, šādas tādas domstarpības līdz šim, es tiešām novērtēju apņemšanos atrast kompromisa risinājumu e, tādai fundamentālai e, tēmai un jautājumiem. Viedokļi ir tik ļoti atšķirīgi, ka Mums pat bija jāpārceļ balsojums par šo ziņojumu par dažām nedēļām, lai varētu rast kompromisu. Paldies par paveikto darbu. Un šobrīd ir tāda īpaša situācija, jo runājam par grozījumiem, kom, kaut kompromisa grozījumi vēl nav noslēgti, un ir vairāki punkti, par kuriem esam vienojušies, proti par mm, to, kā uzlabot eh, leģislatīvo konsekvenci un saskanību, tomēr ir mm, virkne politisko jautājumu, kas nav atrisināti. Un, uh, Mm, eh, jautājums par eh, vides, par šo pieejamību eh, celtnēs un transportā un transporta mm, operatoriem vajadzētu noteikt skaidru iztenošanas datumu un arī celtniekiem, lai viņu uh, Mm, ēkas būtu pilnībā pieejamas cilvēkiem ar ierobežotu kustību spēju. Mm, es neesmu droši, ka kolēģi pievienosimies manam entuziasmam, jo ir vēl mm, ce, zināms ceļa posms ejams pārunās par, lai sasniegtu rezultātu. Un arī jāsasniedz e, vienošanās par biļešu automātu pieejamību šiem kontroles iekārtām, termināļiem. Uh, Un eh, vairums grupu vienojušās par to, ka eh, visām šīm ierīcēm būtu jābūt pieejamām. Un mm, mums vēl ir jāpieslīpē vienošanās par mm, īstenošanas datumiem un eh, aprīkojumu dzīves ciklu. Un visbeidzot, kompromiss par to, vai turisma pakalpojumi, kā piemēram um, apmešanās un uh, Eh, ēdināšana arī būtu jāiekļaut direktīvas aptvērumā. Eh, nu, eh, esam pavirzījušies uz priekšu, mm, kopš sākām sarunas, nu, mm, jau ir pēcpusdiena, bet eh, šīs likumdošanas eh, nozīmība ir nodrošināt neatkarību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un tas ir eh, kritiski svarīgi, jo daudz kas vēl ir paveicams sarunu ceļām. Un nu, nākamajā nedēļā um, bū, va, būs vēl viena ēnu referentu sanāksme Strasbūrā. Balsosim 11. aprīlī par šo tēmu komitejā un mm, ceru, ka izdosies nonākt pie kompromisa vienošanām, kas būs pieņemamas visām grupām. Es tiešām uz to ļoti ceru. Paldies priekšsēdētāji, bet es redzu, ka priekšsēdētāji ir devusies projām. Paldies! Viņa vēl atgriezīsies, saka Rikē kungs. Es viņu aizstāšu un um, tagad došu vārdu ēnu referentiem Koha kungam visu pirms. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, sirsnīgi pateikties referentam Krisam Teiloram par ļoti labu paveikto darbu. Uh, Tā kā es esmu um, piedalījies um, cilvēku ar īpašām vajadzībām starp grupas veidošanā Eiropas parlamentā, šādi jautājumi man noteikti ir ļoti tuvu sirdī. Un jo īpaši mani interesē tas, kā mēs varētu uzlabot šo cilvēku ikdienas dzīvi. Mums noteikti vajadzētu vēl piestrādāt pie Kīta Teilora sagatavotajiem kompromisiem. Uh, Galvenokārt mums vajadzētu paskatīties uz eh, turismu, uz um, naktsmītņu organizēšanu, tāpat arī mums ir jādomā arī par sabiedrisko transportu, jo arī tiem vajadzētu būt iekļautiem šīs direktīvas aptvērumā. Šeit saskatām problēmas. Sākotnējais komisijas priekšlikums attiecībā uz manis tikko minētajiem aspektiem eh, neparedz ehm, paplašināšanu. Tātad turisms šeit trūkst kompetences. Mēs redzam, ka, piemēram, vecas pīlīs, kas tiek aizsargātas kā vēsturiski pieminekļi, tiek pārbūvētas, lai tajās varētu uzņemt ekskursantu grupas. Mums vajadzētu domāt par alternatīvām, varbūt tā varētu būt digitalizācija. Par uh, sabiedrisko transportu. Šeit vajadzētu paskatīties arī uz pasažieru tiesībām. Nezinu, vai tas ir iekļauts apvērumā. Mums te vajadzētu vest sarunas. Tāpat arī ir jādomā par uh, naktsmītņu organizēšanu. Es uh, redzu, ka līdz šim jau mm, norganizētie noteikumi varbūt būtu jāpārskata. Vajadzētu paskatīties, vai nevajag gatavot jaunus ziņojumus, kas attiektos tieši uz šo konkrēto nozari. Varbūt mums vajadzētu iekļaut to šajā direktīvā, vai arī paskatīties, vai tas nav darāms vēlāk. Komisija šeit atstāja ļoti daudz dalībvalstu ziņā, bet, ja runa par transportu, tad uh, noteikti vajadzētu sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir mobilitātes ierobežojumi. Tātad mums vajadzētu paskatīties, kādi papildinājumi šeit būtu iekļaujami. Tātad, protams, mums ir jābūt reāliem. Mēs nevaram šeit eh, būt ideālisti un iekļaut pilnīgi visu šajos jaunajos tiesību aktos. Attiecībā uz vadošo komiteju, IMCO komiteju, mēs vēlamies tai sagatavot um, realistisku uh, labu tekstu, kuru varētu atbalstīt vairākums. Pašlaik šis teksts tāds nav. Sociāldemokrāti, protams, apsveic jūsu ieteikumu atlikt balsojumu, un es ceru, ka referents turpinās darīt visu, lai panāktu plašu vairākumu, lai mēs varētu beigās pārliecināt padomi, ka transports ir ļoti nozīmīga šīs direktīvas sastāvdaļa, un tieši tāpēc nav svītrojama no šīs direktīvas aptvēruma. Lielas paldies. Tagad Ertūga kungam vārds. Labdien, Ertūga kungs. Paldies. Vispirms sirsnīgs paldies referentām un ēnu referentiem. Man ir jāatvainojas Senulovas kundzes vārdā. Viņai vajadzēja doties uz ēnu referentu sanāksmi IMKO komitejā, un tāpēc man nāksies jums nolasīt viņas uzrakstīto. Godāmie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties referentam par viņa mēģinājumiem panākt kompromisus starp politiskajām grupām. Mūsu grupa var uh, atbalstīt uh, pašlaik sagatavotos kompromisus. Mēs atbalstām šīs direktīvas aptvēruma paplašināšanu attiecībā uz pakāpam termināliem, uz uh, mobilo ierīču izmantošanu, kā arī uz mājaslapu maksājumiem. Mūsu grupa arī atbalsta kompromisus, kas mēģina izvairīties no noteikumu dubultošanās. Šādi, šādas prasības ir jāparedz tikai tad, tās, ja, tikai tad, ja tās nav paredzētas konkrētajos tiesību aktos. Un, ja šādu prasību nav, tad ir jāpiemēro Eiropas pieejamības akts. Uh, Mums vajadzētu panākt vienošanos par kompromisu, kur mums ir jāiekļauj arī um, apbūve, kas ir ļoti svarīga cilvēkiem ar um, īpašām vajadzībām. Apbūve ir ļoti nozīmīga šādiem cilvēkiem, ja viņi izmantos sabiedriskā transporta pakāpojumus. Uh, Šeit ir vairāki grozījumi arī pirmajā pielikumā attiecībā uz eh, pasažieru transporta pakalpojumu izmantošanu, tātad tā, biļešu, uh, automāti un tā tālāk. Grozījuma aptvērums galvenokārt attiecas uz pieejamību, uz funkcionalitāti, uz uh, dizainu, tāpat arī šeit ir runa par maksājumu termināļiem, kas vēl nav iekļauti pašreizējos Eiropas tiesību akties attiecībā uz uh, pasažieru transporta pakāpojumu sniegšanu. Mēs uzskatām arī, ka mobilo pakāpojumu iekļaušana, tā skaitā mobilās aplikācijas, būtu jāparedz, ja mēs vēlamies šeit iekļaut transporta pakāpojumus. Lielas paldies par šiem grozījumiem! Vēlreiz gribētu paust savu pateicību referentam un ānu referentiem par sadarbību pie šī atzinuma. Es ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu transporta komitejā pavisam drīz. Tas ir jādara, lai uh, vadošā komiteja varētu ņemt vērā mūsu atzinumu savā ziņojumā. Tas uh, bija viss, ko ir uzrakstījusi Senelves kundze, un kā koordinators es varu arī piebilst, ka es uh, mēģināšu tikt galā ar šiem sarežģītajiem punktiem mūsu diskusijās. Paldies Ertu kungam, tagad Teličkas kungam vārds. Paldies priekšādātāji! Lūdzu, uzskatiet, ka uz dažām minūtēm es kļūšu par Bilbao kundzi. Man ir jāatvainojās, jo viņa pašlaik vada Eiropas vēlēšana novērošanas misiju Austrum Timorā. Tātad es paudīšu viņas viedokli, jo viņa man lūdz to darīt. Vispirms mums vajadzētu sev atgādināt, ka eh, kas tad īsti ir šis galvenais uzdevums, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai Eiropa atbilstu jaunajiem noteikumiem saskaņā ar ANO konvenciju par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Īsas kundze Bilbao kundze uzskata, ka tikai ar konsolidētu un visaptvarošu pieeju Eiropa varēs nodrošināt vajadzīgo tiesisko vidi kas nenovedīs pie sadrumstalotības. Tātad mūsu mērķis ir izvairīties no šādas sadrumstalotības. Otrkārt, īstenībā man ar to vajadzēja sākt. Īzas kundze Bilbao kundze patiešām ļoti novērtē referentā Teilora ieguldījumu, bet ir arī jāatzīst, ka vairākos punktos, diezgan sarežģītos punktos, ānu referentu viedokļi ļoti atšķiras. Viņa uzskata, ka mums būs iespējams atrast vienošanos. Šeit varbūt nevajadzētu jau tagad domāt par atlikšanu. Izeskundz Vilbau kundze mēģinās panākt to, lai e, tiktu sasniegt šī vienošanās. Vēl būtu svarīgi arī atzīmēt, ka šo likumdošanas priekšlikumu mums vajadzētu uztvert kā papildinājumu Eiropas tiesībām, kas eh, runā par eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvietošanos dažādos transporta veidos. Viņi uzskata, ka šo direktīvu vajadzētu piemērot tikai tad, kad eh, pieejamības prasības nav paredzētas nevienā no esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Uh, un šeit mērķis ir izvairīties no dubultošanās vai arī trūkumiem. Tagad par šiem sensitīviem punktiem par abūvi. Tikai jau minēts, ka ir divas sporta skolas. šajā komitejā un arī ānu referentu vidū, un mēs visi zinām, par ko šeit ir runa. Izaskunas Bilbao kundze vēlas nodrošināt, lai šie viedokļi būtu līdzsvaroti. Un varbūt mums vajadzētu atgriezties pie sākotnējā priekšlikuma, proti mums vajadzētu iekļaut šo pulvi, bet tikai brīvprātīgi. Viņa to ir atstājusi referenta un anreferentu ziņā. Varbūt tieši tas mums būtu jādara, un tas varētu dot uh, stimulu tālākām sarunām starp ānu referentiem. Attiecībā uz turismu ēnu referenta vēlas atkārdināt, ka turisma iekļaušana nekādā veidā neietekmē Lisabonas līguma 195. pāntu. Kā jūs zinat, tas atstāja turismu politiku dalību valstu ziņā. Viņa vēlētos mums atgādināt, ka pakalpojumi attiecībā uz turismu ir ietverti arī pakalpojumu direktīvā 123 kas tika pieņemta 2006. gadā. Līdz ar to tā ja tomēr ir Eiropas Savienības kompetence. Beigās Annu referente mani lūdza arī atgādināt, ka viņa nevēlas, lai šī direktīva kļūtu par um, administratīvu slogu MVU vai jaunu uzņēmumiem. Viņa mēģina nodrošināt, lai šis sloks būtu proporcionāls. Mums vajadzētu izvairīties no šāda nesamērīga sloga uzlikšanas. Tieši tāpēc arī ēnu referente dod priekšroku jaunu nosacījumu iekļaušanai, kur būtu ņemtas vērā arī alternatīvas, kas ir pieejamas be, bez maksas sabiedriskā transporta veidos. Tātad ir alternatīvas, ko mēs varētu izskatīt. Pēdējais komentārs. Mūsu ēnu referenti arī vēlas atgādināt, ka e, citās pasaules daļās, piemēram, ASV un arī Dienvidamerikā, e, produktu un pakāpojumu pieejamība jau ir kļūst par realitāti, un tas ir e, sine qua non ieiešanai tirgū. Viņi uzskata, ka mēs varbūt esam um, palaiduši garām iespēju, mēs neesam nodrošinājuši, lai mūsu produkti un pakāpojumi būtu uh, pietiekami atraktīvi ar šo pieejamību. Tad tas ir tāds komerciālais saturs. Viņa vēlējās, lai es to uzsveru kā pēdējo punktu. Domāju, ka esmu paudis visas viņas idejas. Paldies, Teličkas kungs, tagad Lundgren kungs. Ak, jūs vairs nevēlaties izteikties, labi? Tad uzreiz eh, vērsīšos pie Eiropas komisijas. Lacencijas kundzei. Varbūt jūs varētu tagad īsi izteikties un sniegt savu viedokli. Paldies. Pavisam īsi. Mēs vēlētos pateikties par um, visiem pūliņiem, kas ir ieguldīti, lai mēģinātu vienoties uh, šajā komitejā. Gribētu uzsvērt divus punktus. Attiecībā uz eh, šodien pieminētajiem elementiem. Vispirms ir jānodrošina tāds rūpīgs līdzsvars, ko komisija ir mm, nodrošinājusi gatavojot šo priekšlikumu. Tātad mums ir jāņem vērā spēkā esošie tiesību akti, un ar šo tiesību aktu mēs varam tos tikai papildināt, nevis šeit kaut ko dubultot. Tāpat arī ir jādomā par galveno mērķi, kāds ir šim priekšlikumam, proti nodrošināt pieejamību. Šeit nav runa par to, ka ir jānodrošina alternatīvas tād, kad kaut kas nav pieejams. Direktīva koncentrējas uz to, kā nodrošināt pieejamību tādā konsekventā un saskaņotā veidā visā Eiropas Savienībā. Tie bija divi galvenie punkti, kurus es jums vēlējos paust. Paldies! Paldies! Tagad eh, došu atkal vārdu referentām Teilor kungam, ja jums būtu kādi komentāri. Paldies, priekšsādātāji! Pavisam īsi zinu, ka mēs esam iekavējušies. Man, zaļajiem un arī daudziem citiem eh, cilvēkiem, ānu referentu vidū, šķiet, ka šai direktīvai vajadzētu nodrošināt uh, transporta pakāpumus un produktus pilnīgi visiem cilvēkiem, tā lai visi cilvēki varētu tos baudīt vienotajā tirgū. Šķiet, ka šī, šie centieni te ir jūtami un tikko uzklausījām par eh, šo situāciju, kur ieguvēji varētu būt visi. Tātad eh, tas, ja mēs uzlabosim šos pakāpojumus dažiem, uh, nozīmēs, ka tie tiek uzlaboti visiem. Turpināsim strādāt. Liels paldies par jūsu komentāriem. Nekas vēl nav beidzies. Liels paldies, Teilor kungs. Tātad balsojums rīt nenotiks. Tas tiek atlikts uz 11. aprīlī. Gribēju tikai norādīt, ka nebūs iespējams. Ja nākotnē um, atlikt šādus balsojumus, jo tas um, paildzina visu darbu mūsu komitejā. Šajā gadījumā es pieļaušu izņēmumu, bet citos gadījumos šādu izņēmumu nebūs. Grafiki ir jāievēro, jo tie ietekmē arī citas uh, komitejas, kas uh, gaida uh, mūsu atzinumus, un mēs nevaram liekavēt likumdošanas darbu mūsu komitejā. Tagad atgriezīsimies pie darba kārtības. Turpināsim tagad sanāksmēs slēgtām durvīm, un es tagad ieturēšu īsu pauzi, lai tiktu pārtraukta tiešraide, un es aicināšu nepiedarošos atstāt zāli, jo īpaši padomi. Padome un komisija. Lūdzu, atstājiet zāli.